Dear colleagues, Dārgie kolēģi, we can uh, try to start. Varam mēģināt sākt darbu. Un pirmais darba kārtības punkts ir darba kārtības pieņemšana. Ja iebildumu nav, tad darba kārtības projektu var pieņemt bez izmaiņām. Pievēršoties otrajam darba kārtības punktam, ir paredzēts sanāksmes vadītāju paziņojumi. Uh, um, ir labojums direktīvā, kas groza ailuk direktīvu. Un mums ir tikai galīgais teksts pēc juristu, lingvistu dienesta pārskatīšanas mēs tikām informēti, ka ir veiktas nelielas izmaiņas. Otrais darba kārtības punkts uh, ziņojums par emisiju Vašingtonā. Vašingtonu DC, tas ir Kolumbijā, šis ziņojums ir pieejams. Ir izmaiņas sekretariāta Hans Kristians Eberle, Austrijas vides ministrs ministra, e, eksper, ministrijas eksperts ir kļuvis par sekretariātu locekli no 1. jūnija. Šodien mutiskais tūkojums pieejams 21. valodā, un kā parasti šī sanāksme būs pieejama tiešsaistē. Un tagad pārējiem pie trešā darba kārtības punkta. ir jāapstiprina protokoli sanāksmēm, kas notiek 26. martā, 30. līdz 31. martā, 13. līdz 14. aprīlī. Ja iebildumu nav līdz sanāksmes beigām, tad šie, šo protokolu, šos protokolus uzskatīsim par pieņemtiem. Tad pārējiem pie 4. darba kārtības punkta, proti virzība uz Eiropas enerģētikas savienību. Un tūlīt pats došu vārdu atzinuma sagatavotājam. Ivo, lūdzu, vārds tev. Much, uh... Liels paldies, priekšsēdētājs. Labdien visiem! Varbūt vispirms man jāsaka, kas kolēģi un dargie, uh, dargie kolēģi un priekšsēdētāji par procedūru. Jūs redzat, ka pirmā lapas pusē šai atzinumā uh, ka mēs esam asociētā komiteja, mēs esam labi draugi itri. Es redzu, ka daži te smaida, ļoti gandarīti esam par to, ka vienotā balsī varam runāt par itri. Un ceram, ka būs auglīgs diskusijas. Tas nozīmē arī to, ka esam sadalījuši kompetences. Un mums, kā Endi komiteja, ir ekskluzīvas kompetences par klimata politikas sadaļu. Tas, tā ir mūsu ekskluzīvā tiesība Tad viss, kas saistīts ar ICCC ir Envi ziņā, tad mums ir eh, dalīta kompetence par transportu, energoefektivitāti, marķiešu, marķiešanu, ekodizainu, resursu efektivitāti, atjaunīgiem enerģijas avotiem, biodegvielu, eh, ilgspējīgu biomasu, tad tas ir dalīts kompetences un arī pārvaldība ir dalītās kompetences un arī klimata diplomātija. Tā tad ir daudz dalīto kompetenci, tas nemaz tik ļauni nav, taču atgādināšu no paša sākuma, ka mums jāņem vērā šie fakti, kad iesniedzam grozījumus tuvāko nedēļu laikā. Mēs galvenokārt piekrītam komisijas analīzei un izvirzītajām prioritātēm, kas izskan komisijas stratēģijas dokumentā. Atgādināšu, ka viņiem galvenais šeit ir piecas dimensijas - enerģijas avotu dažādošana. Tas attiec arī uz uh, gāzes uh, eh, līgumu caurskatāmību, tas gan vairāk ir itras pārziņā, pilnīgi integrēts Eiropas enerģijas tirgus, tas ir svarīgi ņemot vērā. Savienojums energoefektivitāte, protams, to ir runa par ne ITS sektoriem, mm, celtniecība, transporta nozare un tad viss klimata loks, dekarbonizēšana, klimata mērķi un turpinājums ITS, ITS un non-ITS. Un tad viss, kas saistīts ar inovācijām, pētniecību un Eiropas rūpniecības konkurētspēju. Protams, mēs piekrītam šīm galvenajām izvirzītām asīm Protams, ir runa par uh, drošību, uh, atbilstošu cenu, ilgspējību un konkurētspēju. Un te, protams, ir runa arī par šķēršļiem, tāpēc mēs izstrādājam šo ziņojumu tagad. Protams, vienošanās Parīzē būs ārkārtīgi svarīga. Ir gaidīts, ka mēs būsim ļoti nozīmīgi šajā procesē arī pēc Parīzes sanāksmes. Un tagad pastāstīšu par dažiem konkrētiem punktiem, kas eh, izgaismot atzinumā. Vispirms mēs, protams, uzsveram, cik svarīgi ir ETS eh, e reforma. Mm, mēs esam panākuši vienošanos, ceram, ka jūlija plenārs tas tiks apstiprināts, te runa par tirgu stabilitātes rezervi. Protams, gaidīsim tālākas reformas ETS un arī pielāgojums uh, oglekļa pārnes režima, lai panāktu labāko rezultātu. Otrakārt, energoefektivitātes centieni. Tas īpaši attiec uz transportu un uh, būvniecību, satniecību, ne ETS sektoriem. Īpaši esmu iekļauts vienu punktu, kas attiec uz reģionālajiem un vietējiem līmeņiem, tātad pieeja no lejas uz augšu. Mēs zinām, ka ir svarīgs viedo pilsētu tīkls un vēlos uzsvērt tā nozīme, tātad, ka pieeja nav tikai no augšas uz leju, lai īstenot enerģētikas savienības, bet arī no lejas uz augšu. Mēs augstu vērtējam viedo pilsētu tīkla pieredzi visā Eiropā. Ceturtais elements Un tagad atkārtošos transporta nozari, kas nodar, tātad nodarbojamies ar emisiju samazināšanu šai nozari. Neatka, neatkārtošu to, ko komisārs Kaņieti šai komitejā jau vairāk kārt uzsvērs. Tātad te galvenokārt būs runa par transporta nozares emisiju samazināšanu. Tas būs uh, jautājums, kas visvairāk saistīts ar izgatnēm tuvākajā laikā. Un tad noslēgumā priekšsēdētājums, lai panāktu plašākas investīcijas, kas nepieciešams enerģijas nozarē, ir jāizstrādā ilgtermiņa stratēģija. Pievēršot uzmanību tikai 2020 stratēģijai, bet neaizmirstot arī 2050. gada ceļa karti. Un aicinām uh, dalībvalsts izstrādāt ilgtermiņa ietvaru ceļā uz šo ceļa karti. Tā tad varu sacīt, ka esmu gatavs uzklausīt kolēģus, ceru, ka viņi arī sniegs savu ieguldījumu vai atzinumu projektā, un arī pats iesniegšu tašu grozījumus, ņemot vērā, ka mums ir ierobežots teksta apjoms. Lielas paldies! Lielas paldies, sūtīt priekšstādētājs, un tagad varam sākt politisko grupu ēnu referentiem dodot vārdu Jag vill börja med att... Paldies, priekšstādātāji. Iesākumā vēlos pateikties, saka Gutelans kundze Ivo Beletam par viņa ļoti labo pieju šim atzinumam. Tātad mums ir pamatīga bāze atbilstošiem secinājumiem, mums jāspēj arī balstīties uz iespējām Eiropas parlamentu vadlīnijām. Taču vēlos izmantot šo iespēju, lai pasā, izklāstīju jau sākotnējos komentārus par šo dokumentu. Tātad atzinuma ievaddaļā ir runa par dažādiem enerģētikas savienības mērķiem. Te mēs atzīstam, cik svarīgi šeit ir tas, ka ļoti liela uzmanība tiek veltīta piegādes nodrošinājumam. Un šī piegāda pamatojas uz fosilo degvielu fosilo gurinamu, vai nebūtu jāpievērš citiem izaicinājumiem. Daudz dalībās to atzīt, taču nevaram pieņemt tādu politiku, kuras galvenais mērķis nodrošināt piegādi fosilēm kurināmajiem. Mēs uzskatām, ka galvenais ir izaicinājumi klimata jomā. Tātad mums jāspēj šādi virzieties nākotnē Eiropas parlamentā. Otrakārt, runājot par 2030. gadu, mums jāgatavojas padomas secinājumu, taču tas nav mūsu izējas punkts diskusijām. 2012. gada parlaments eh, februārī pieņēma secinājums, kas nosaka 40% samazinājumu siltumnīca efekta gāzes samazinājumu 2030. gadā un 40% energoefektivitātes palielinājums. Parlaments par spīti šiem eh, secinājumiem nav mainījis savu nostāju Mums ir jābūt pavisam skaidram, ka ja mēs tēmējam augstāk, mēs sociāldemokrātu grupā uzskatām, ka mēs varam iet pat tālāk realistiski, ņemot vērā atbilstošu cenas, un mēs iesāmies par ambiciozāku mērķi. Treškārt, runājot par 2030. gada ietveru, mums arī jāuzsver viena lieta. Katram mērķim ir jābūt paustams juridiski saistošā veidā, jo Eiropas parlaments ir likumņēme, likumdevējs un tātad tam arī jātiek iesaistītam sarunā. Tālāk domājot par enerģētikas savienības valdībām. Es nedomāju, ka mēs varam piedāvāt labu rezultātu, runājot par atjaunīgiem enerģijas avotiem. Pārdome pieprasīja, lai komisija samazināja nacionālo saistošos mērķus atjaunīgajiem enerģijas avotiem. Mums jādomā, kā mēs tālāk virzīsimies pretī šim mērķim. Ja vēlamies to sasniegt, tad mums ir jāizdara spiediens dalībvalstīm. Piekārt, energoefektivitāte ir uzsvērta kā Savienības energo ietvara sastāvdaļa. Tas ir labi, jo tā mēs varam samazināt savu atkarību no fosilā kurnama un tātad viņš pilnēcīga enerģija pat par sevi. Mēs iestāmies par ambiciozākiem energoefektivitātes mērķiem. Tas palielinātu energoefektivitātes aspektu precēs. Un mēs varam pārskatīt ekodizaina direktīvu. Un energoefektivitātes centieni var arī labāk tikt īstenoti nekustamā īpašuma jomā. CHP arī var būt labas parauga. Tālāk runājot par transporta nozaru emisiju samazināšanu, tas arī ir labi. Bet tad var uh, pieprasīt samazinājumu arī privātajiem automobiļiem un uh, kravas pārvadātāju automobiļiem. To var sasaistīt jaunajam, jaunajai koncepcijai. runājot par fosilo kurināmo, atkarību no tā jāsamazina. Runājot par starptautiskiem jūrniecības centieniem, tie neatainojas šajā tekstā, bet arī tur ir jāsamazina emisijas. Noslēgumā saviem ievadvārdiem vēlos sacīt, transporta nozērē es personīgi uzskatu, ka jāievieš bio, bet zināmais kas ir advancēts, piemēram, zaļā elektrī, elektrība no mežsaimniecības. Mums ir jāatbalsta ilgspējīgas mežsaimniecības prakses, pat labana mežsaimniecības nozara tālu no tā, bet tur ir iespējami liela uzlabojuma, un tā var arī labāk sasniegt ES mērķus. Un arī gaisa kvalitātei jaunajā direktīvā ir jābūt uzlabotai. Es esmu gatava piedalīties interesētās debatēs labas sadarbības gaisotnē. Paldies! Lielas paldies! Un tagad ECR grupas vārda Dankan Kungs. Thank you very much. Lielas paldies! Priekšstādātā kungs. Arī liels paldies Ivo, tas ir ļoti labi sabalansēts darbs. Es varu atbalstīt. Jūs centies, es nedaudz nokavēju Mm. Es nācu no citas sanāksmes, kur vadīja Foras, arī tur viņi runāja par enerģetikas savienību un par to, cik svarīgi sadarboties. Es steidzos ārā no šīs sanāksmes, no ko tur mēs man piedāvāja aizdot savu riteni, steidzot ar šeien. Un tas bija labs sadarbības piemērs. Dažkārt mēs varam tikt pāri politiskajiem atšķirīgiem uzskatiem, lai panāktu kopīgu, kopīgiem spēkiem kolām. Tātad mums ir jāapzinās COP20 solījumi, tiem jābūt par pamats mūsu pieejiem. 2030. gada ietvars, par kur vienojās padome, arī ir mūsu pamats, un tad arī MSR reforma ir ļoti svarīga. Un Belēt kungs, jums jau izdevies to virzīt tuvāk uh, secinājumiem, un to es noslēgumā to, par to es varu jūs uzteikt. Es domāju, ir svarīgi atzīt padomus secinājumus, uz kuriem atsauc Ivo Belets. Proti, tajos ir paredzēta 27% pārskatot 2020. gadu. Es domāju, ka 3% dažām dalībvalstīm būs grūti sasniedzami Es gribētu būt pārliecināta par to, ka tas tiks atbalstīts. Jautājums, vai šiem mērķiem jābūt saistošiem, varbūt vārds to izskatīt. Tad vienotās enerģētikas tirgus, es domāju, tas nāks par labu visiem mūsu pilsoņiem, neatkarīgi no tā, kurā valstī viņi dzīvo. E, ar aicētu kurgu no mūsu komitejas es iestājos par ES elektrības tīklu. Es domāju, tur daudz kas panākums ja mēs ko tādu saņemtu, tad mēs varētu samazināt arī mūsu patēriņu elektrībai. Es jums pastāstīšu par savām bažām. Es tiešām atbalstu savstarpējo savienojumību, taču man uztrauc tā, tā izvirzītie mērķi. Es nezinu, ko, es tik tikko sapratu, ko nozīmē 10%, es nezinu, ko tad nozīmē 15%. Es saprotu, ka Luksemburga pat labā ir pārpas 100% starpsavienojamības, eh, acīm redzot, eh, viens milzīgs kontakts, eh, kon, kontaktu, dakšu bija milzīgā kontaktu līdzdā. Es nezinu, kā šodien sirds varat virzīt tālāk. Es domāju, mums jāskatās ne tikai uz mērķiem. Jāpanāk progress, taču tam jābūt uh, būtiskam. Es saprotu, Belēt, kungs, tā nav jūsu problēma, taču nu, tā tomēr komisijas līmenī jārisina. Tad es vēlā, vēlētos paskatīties uz Viedo pilsētu institūtu, tā ir svarīgi pieejai no nu, lejas uz augšu jābūt viss pamatā. Mēs nevaram gaidīt, ka viss tiks atrisināts no kalna virsotnes vai no piedestāla. Un es no Skotijas pieredzes zinu, kā mēs varam daudz ko panākt vietējā līmenī un virzieties priekšu. Tātad esmu gatavs uh, strādāt pie šīs lietas. Uh, liels paldies, Belēt kungs. Thank you very much. And... Paldies. Tad nākošais runātājs Nils Torvalds. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, nekavēšu laiku atkārtojot citu runātāju teikto. Es domāju, ka vispārīgā pieeja ir pareizi, kā jau to norādīja citēna referenti, bet mums ir jāņem vērā realitāte. Es domāju, ka mūsu pieredze, man pieredze konkrēti par uh, ailuk e, parāda, ka mm, sasniedzamajiem mērķiem e, mēs nesadarbojamies e, pietiekam labi, un šāda sadarbība iespējams būs visgrūtākā mm, sadaļa šajā darbā enerģijas savienības izveidošanai. Vēlos konkrēti uzsvērt to, ka Ziemeļu valstīs mums elektrības tirgus jau kādu laiku darbojas, risinājums nav ideāls, bet tomēr tas apliecina, ka darbs ir izdarāms. E, problēma daļai ar komisiju ir tā, ka ziemeļu industrijas gribētu redzēt pētījumu attiecībā uz to, kā šo modeli ieviest un kā mainīt. Komisija eh, nešķiet visai interesēta šādu pētījumu eh, īstenošanā un bez pētījuma būtu eh, grūti izveidot tādu patiesu kopēju elektrības tirgu, kur reālās izmaksas būtu redzamas. Tā ir viena problēma. No otras puses, ir jāsaprot e, tehnoloģiskā, tehnoloģija attīstības ātrums. Un mēs viegli, un tā tas bija Ailoka gadījumā, iestrēgstam diskusijās, un šķiet, ka parlamentā ir tendence, un žēl, ka tāda ir, ka mēs e, pieķeramies pie idejām, kādas mums parā, ir parādījušās pirms gadiem pieciem, un mēs nesam spējīgi piemēroties jaunajām tehnoloģiskajām iespējām. Mēs cieši sadarbosimies ar citiem ēnu referentiem un referentu, bet mēs gribētu uzsvērt arī citas problēma puses šim jautājumam un vēlam referentam vislabākos panākumus. Paldies! Nākošais runātājs deputāte Konēčina. Paldies, priekšsēdētāji! Es uzskatu, ka ļoti labi ir tas, ka mūsu komiteja ir sagatavojusi savu atzinumu, ņemot vērā to, kas ir noticis itrē. Ik viens kompromiss būtu grūti pieņems, citiem vārdiem sakot, esmu pateicīgi par to, ka mēs varam noteikt paši savas prioritātes NV komitejām. Un tagad dažos vārdos par eh, šī atzinuma atsevišķiem punktiem. Es uzskatu, ka mēs mēģinām harmonizēt subsīdijas eh, atjaunīgiem enerģijām. Atjaunīgās enerģijas daudzās dalībvalstīs ir konkurētspējīgas un tā ir realitāte, bet mēs turpinām subsidēt atjaunīgās enerģijas tādā veidā, kā mēs sagrozām uh, līdzsvaru bioloģiskajā daudzveidībā, kas ir pretproduktīvi uh, videi. Mēs veidojam uh, vēja parkus rezervātos un tā tālāk, un es domāju, ka Eh, pastāv uzskats, ka atjaunīgās enerģijas sev neatmaksā, bet tie laiki ir pagājuši atjaunīgās. Jāsaprot, ka atjaunīgās enerģijas nav pārāk jāsapsudi, jāsubsidē. Tās attiecas uz 11. punktu, kur mēs runājam par infrastruktūru starp savienojumiem, un mēs atkal pieminam atjaunīgās enerģijas, taču, manuprāt, tas ir nepareizs priekšstats, un mēs nevaram to pierādīt, mēs nevaram pateikt, kura enerģijā tiks um, laista pāri robežām. Tādējādi, ja mēs sakām, ka mums ir 15% mērķis, mēs nespēsim aprēķināt atjaunīgās enerģijas daļu pareizi. Mēs šobrīd to nespējam izdarīt. Un šajā atzinumā man pietrūkst eh, enerģijas nabadzības jēdziena. Es to pieminēju runājot pirmoreiz par enerģijas savienību. Šī ir nopietna problēma. Mums ir jārunā par e, e, pieejamu enerģiju un arī par vidas aizsardzību. Pilsoņi, kuri cieši no enerģijas nabadzības, nerīkojas videi draudzībā veidā, un tas ir saprotam. 25% Eiropas pilsoņu pieļauj to, ka viņi saskars ar enerģijas nabadzību. Šis ir ārkārtīgi liels skaitlis. Es uzskatu, ka mūsu komitejai būtu jāsniedz komentārs šajā sakarā atzinumā. Tomēr es apsveicu atbalstu viedaģām, jeb inteliģentajām pilsētām, tas mums būtu jāatbalsta. Un pirmo reizi es redzu pieminētas inteliģentās pilsētas atzinumā, ko gatavo mūsu komiteja. Tas būtu arī veids, kā uzlabot gaisa kvalitāti, tīpaši pilsētvidē. Daudzās pilsētās šie uh, projekti nesaņem finansiālu atbalstu, kas ir nopietna kļūda. Un par transportu un atjaunīgajām enerģijām runājot, manuprāt, ka ir noderīgi atbalstīt elektrisko transportu. Tas varēs dot labumu nākotnē. Es pārbaudīju vienu pārobežu projektu, kas tika uzsākts pagājušajā nedēļā, un šis ir elektromobilitātes projekts kurš spēj pastāvēt bez subsīdijām. Tāpēc mums vajadzētu ciešāk sadarboties, un es vēlētos pateikties referentam, kurš sagatavoja atšķirīgu atzinumu nekā tādu, kāds tika sagaidīts itre komitejā. Paldies! Nākošais runātājs deputāts stāsts. Paldies, priekšsēdētāji. Es Uh, izteikšos īsi. Da, eh, daudz komentāri tik kā pateikt par Bēlēta ziņojumu, pirm, bet no manas puses pirmkārt mēs nepiekrītam daudziem apgalvojumiem, ka e, trešajā punktā, piemēram, ir 40% samazinājums, e, ir pārāk liels. Mēs nedomājam, ka tas ir pārāk ambiciozi zinātniski, mēs uzskatām, ka pierādījumi ir mūsu pusē. Tāpat arī Viens no mērķiem, par kuriem mēs balsojām parlamentā, plenāra sesijā, eh, bija pār ambiciozākiem mērķiem nekā to paredzēja Eiropadomu. Tālāk ceturtajā punktā jūs apzināsieties, ka mums kā zaļiem ir atšķirīgs viedoklis par koncepciju kā tādu, kas iesaista oglekļu noplūdi un jūs visdrīzāk saņemsiet grozījumus no mums. Un tālāk vairāk trūkumi, eh, ko mēs eh, formulēsim teksta formā vēlāk grozījumu veidā, lai uzlabotu ziņojumu. Mums vajadzētu pieminēt to, kā atsevišķus enerģijas avots izmantojot, pastāv vides riski, piemēram, kad ir runa par Eh, slānekļa gāzi, par eh, energiebronnen en eh, energieefficiëntie ook een par bitumen smiltīm. Un mums ir jādomā par pozitīvu devumu apkārtējai videi, tīpaši runājot par gaisa kvalitāti. Katrā ziņā Mēs ar prieku uzklausījām sociāldemokrātu kolēģi sacīto un to atbalstām. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Lafronte. Paldies priekšsēdētāji! Es arī vēlos pateikties referentam, un mēs izteiksimies tad, kad būs uh, Eh, jāizniedz grozījumi. Diemžēl šis termiņš ir ļoti īss. Šodienas diskusija dot mums iespēju izveidot eh, labāku atzinumu. Diemžēl šodien ir maz laika eh, paredzēts. Tomēr, ka mūsu apņemšanās kā vidas komiteja par šodien dosie klimata pārmaiņu ziņā ir ļoti Eh, nozīmīgi, un es gribētu daļu no savu piezīmi atstāt otrajam dosie, kur arī esmu vēna referents. Tāpēc es izteikšos caur grozījumiem, bet iesākumā vēlos norādīt, ka Eiropai ir jāpatur savu līderu lomu atjaunīgo enerģiju jomā, neatkarīgi no rezultātiem, kas tiks sasniegt Parīzē. Mēs, protams, sagaidām, ka Parīzē būs efektīvs un ambiciozs nolīgums, bet ja tā tas nebūs, tad Eiropai tomēr būs jāinvestē un jāvirzās uz priekšu atjaunīgo enerģiju sektorā. Tam ir jābūt prioritāram šajā atzinumā, tāpēc mēs to saucām atjaunīgo enerģiju savienību, ja iespējams, jo, manuprāt, tās ir nepieciešamais virziens, lai nodrošinātu ilgspējīgu nākotni. Tāpat eh, elektrotransports būtu nopietnas pamudinājums dekarbonizācijai. Tāpat ir runa par eh, enerģiju, kas nav balstīta tikai uz fosilajām enerģijām, ir jābūt vietējām iniciatīvām, part, eh, participatīvai pieejai kā to dara daudzas eh, vietējās pašvaldības. Ir izveidoti mazi nelieli tīkli, kur pilsoņi izmanto atjaunīgos avotus enerģijas iegūšanai un atlikušo saražoto enerģiju novirzītu tīklā. Ir tas jāpadara par sistēmu, uh, nevis kā nelieli izņēmumi, bet eh, projekts ar sistēmu, ar eh, konkrētām ambīcijām. Tāpat ir un par ETS sistēmu, un ir arī alternatīvas šai ETS sistēmai, tāpēc kā emisiju tirzniecība nav devusi sagaidītos rezultātus un stimulējusi tehnoloģiskās inovācijas sagaidot recesijas beigas un ar esošo enerģijas politiku mums neizdosies samazināt enerģijas patēriņu pār 30% paredzētajā termiņā. No otras puses ir jāgarantē piekļuvi enerģijai visiem pilsoņiem, ir jāparedz patērētāju um, protekcijas mehānisms, lai varētu arī izmantot uh, attiecīgos dienestus. Tā enerģija ir jābūt pieejamai un drošai visiem. Paldies, nākošais runātājs Līze. Liels paldies priekšsēdētāji, pateicos Ivo Beletam par uh, šo sagatavoto projektu. Gribu teikt, ka diemžēl pagājušajā plenāra sesijā mēs nevarējām pieņemt ziņojumu par uh, energoapgādes drošību. Un uh, šeit uh, ir arī tāds svarīgs jautājums, kā tirgus stabilitātes mehānisms un itri arī netika pieņemts atzinums Es eh, domāju, ka šeit mums varbūt būs lielākas iespējas panākt vairākumu un kompromisu nekā tas ir itre komitejā, bet mums ir jābūt tomēr uzmanīgiem, lai mums nenotiktu tāpat kā ar saudārga ziņojumu par ener, eh, energo drošību, lai tas neatkārtotos energo savienības jautājumā. Mums ir jāmēģina tuvināt viedokli, lai parlaments varētu runāt uh, pārliecinošā balstī ar komisiju un padomi. Un uh, pagājušajā nedēļā dominēja tādas lietas, kam vispār ar uh, jautājumu būtību nav nekāda sakara. Un mums vajadzētu izvairīties strādājot pie šā ziņojuma no līdzīgas situācijas šeit mums komitejā nevajadzētu strīdēties un, un nevajadzētu arī ies, iesniegt pārāk daudz dažādu grozījumu, bet vienoties par pamat nostādnēm. Un, manuprāt, viens no šādiem punktiem ir pārvaldība, kā tiks sasniegt izvirzītie mērķi, lai tā būtu um, ekonomikai eh, plānošanas drošība un lai investori, kuri grib veikt investīcijas, arī varētu paļauties uz, eh, uz šo situāciju, lai tas būtu pārskatāmi. Un eh, tāpat runājot par direktīvu, tātad šeit ir runa par atjaunīgo enerģijas avotu, energo, emisiju tiešniecību un saistītiem jautājumiem. Tagad ir paredzams, ka šāds projekts būs. Un mums parlamentā mēs esam pieņēmuši mērķi 40% energoefektivitāte. Mēs varam to pamatot ar zinātniskiem pētījumiem. Mums tagad ir jāpanāk liels, liela vairākuma atbalsts, un uh, raugoties uz to, kas tagad notiek debatēs, uh, nu, samitā tika minēts skaitlis tikai 27 Un uh, Žāns Klots Junkars ir ieteicies par, izteicies par 30%, un to ir arī komisārs Kaņete apstiprinājis vēlreiz. Tātad šeit ir jāsaskaņo vēlmes ar politisko realitāti. Uh, tātad runājot par šiem 30%, es domāju, ka mēs varam atbalstīt Žanu Klādu Junkeru. Uh, nu, kolēģiem, protams, ir argumenti par 40%, bet viņiem nevajadzētu novest pie tā, ka šis ziņojums arī netiek pieņemts tādas nepiekāpības dēļ. Es domāju, ka tas būtu, šī ziņojuma pieņemšana būtu svarīgs ieguldījums šai darbā, un mums tas būtu jāpanāk, un es aicinātu uh, vienoties un ar pēc iespējas lielu vairākumu atbalstīt šo ziņojumu, lai nenotiktu tā kā tas bija pagājuši nedēļ. Tagad Matijas Grote. Paldies. Man uh, pietrūkst runājot par enerģijas savienību un klimatu, tātad uz kādiem pamatiem mēs uh, šīs sarunas veicam. Tātad tiek apgalvots, ka atjaunojumās enerģijas ir pārāk dārgas, tās ir jāsubsidē, bet vajadzētu arī aprēķināt, tiek izmaksā tradicionāli enerģijas savoti. Jādomā par uh, ārējo izmaksu internalizāciju, jo jāņem vērā arī vides izmaksas, kas ir saistīts ar kodola enerģiju. Ja, piemēram, uh, uziet gaisā kāds reaktors, tad uh, sekas ir uh, neprognozējamas. Tā kā, ja tiek teikts, ka esot pārāk dārgas šīs atjaunojumās enerģijas, tad jāņem vērā arī visi citi aspekti. Tāpat ir jārunā arī par e, enerģijas uh, uzkrāšanu, uzglabāšanu, veidojot jaunus tīklus Uh, šo jauno pārvades tīklu uh, izbūve rada lielu pretestību, bet ir jādomā arī par energoresursu uzkrāšanu. Uh, elekt Tāpat jādomā arī par um, ener atjaunojumu enerģiju uh, uzglabāšanas veidiem, lai enerģija varētu izmantot, kad tā ir nepieciešama. Un, eh, nu, kas notika pagājuši mm, nedēļa eh, plenārsēsijā, nu, tas bija, jāsaka, gandrīz vai eh, katastrofa. Nu, tagad komisija var smieties, ka ja, komis, ja parlaments nevar vienoties par savu viedokli Un vai tad būs uh, iespējams vienoties par kompromisu šādā situācijā? Mums nevajadzētu pieļaut, ka šādos svarīgos jautājumos mums vispār nekāda viedokļa nav, jo vieniem ir par maz un otriem par daudz jau tur ierakstīts. Un mums vajadzētu izvērtēt panāk, uh, vienošanās panākšanas iespēju. Un es domāju, ka mums nākotnē vajadzētu tomēr vairāk saskaņot uh, viedokļus starp dažādām grupām, ja mēs gribam tiešām strādāt pie šādiem jautājumiem. Paldies, tagad vārds Višņevskas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Es neesmu apmierināta ar komisijas paziņojumu, esmu, varētu teikt, vīlusies. Enerģijas savienībai būtu jārada solidaritāte, jāstiprina, jāstiprina energo drošību. Mm, daudzos reģionos šī energodrošība ir apdraudēta un arī tādēļ, ka mēs īstenojam pašreizējo klimatu politiku. Protams, mēs vēlamies uh, stiprināt energodrošību, bet pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā tas mums neizdodas, arī uh, konkrēti Polijā. Mums šodien ir jāizmanto tādi resursi, kas ir mūsu rīcībā, un mūsu gadījumā tās ir ogles Tā tas ir. Un energopolitikai mums ir jāatvieglo dzīvē šajā sarežģītajā ģeopolitiskajā situācijā. Diemžēl tā tas nenotiek. Viens no pīlāriem energopolitikā ir tā saucamā dekarbonizācija un energosavienība tā vietā, lai stiprinātu energo drošību, dara gluži pretējo. Un tā ir mums vislielākā problēma šai kontekstā. Es baidos, ka šāda veida politika novedīs pie jaunu administratīvu pārvaldes struktūru izveidas, kas būtībā neko jaunu nedos. Dāmas un kungi, es vēršos pie jums aicinot mācīties no mūsu kļūdām. Pagājuši nedēļu plenārsēdē parlaments nespēja pieņemt ļoti svarīgu rezolūciju, jo mēs bijām sašķelti un nebija vienprātības, un šādos svarīgos jautājumos tas nav pieļaujams, rādīt, cik mēs esam sašķelti šādā jo, svarīgā jautājumā kā enerģijas, enerģētikas savienība mums uh, ir jāuzsver solidaritāti. Tas ir vissvarīgākais. Un šoreiz mūsu komitejas pieeja jābūt ir realistiskākai. Es ceru arī, ka Eiropas komisija ņems eh, vērā mūsu kontinenta un konkrēti Polijas eh, ģeopolitisko situāciju. Mums poļiem energodrošība nozīmē mūsu valsts drošību, neatkarību. Mums ir jābūt neatkarīgiem no Krievijas, pilnīgi neatkarīgiem, un tādēļ mēs nevaram pieņemt to, ka uh, tiek aizliegts izmantot ogles. Mūsu tautsēmniecība par 90% ir atkarīga no uh, oglēm, un uh, tas jāņem vērā. Tagad vārds Gebrandī kungam. Paldies priekšsēdētāji. Šis varētu būt uh, viens no svarīgākajiem uzdevumiem Eiropas Savienībai turā, tuvāko gadu laikā, proti izveidot enerģētikas savienību. Ja, varētu pat teikt, ja mums vēl, ja vēl nebūtu izveidot Eiropas Savienību, tad mums būtu nepieciešams izveidot enerģētikas savienību. Tas ir tiešām viens no svarīgākiem uzdevumiem tuvāko gadu laikā. Un šajā kontekstā mēs saskaramies ar trim galvenām problēmām. Mēs esam uh, atkarīgi energoresursu ziņā, kā to norādīja iepriekšējā runātāja. Tāpat otrkārt energoresursi ir pārāk dārgi un treškārt šie energoresursi ir pārāk piesārņojoši. Mums ir jārisina visas trīs problēmas, mēs nevaram izvēlēties tikai vienu. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams pāriet uz citiem enerģijas avotiem tuvāko gadu laikā. Tas to saka pat tādas organizācijas, kas veic uh, ļoti uh, izsvērtu an, uh, uh, ekonomisko analīzi kā G7, Starptautiskā enerģijas savienība vai Anglijas centrālā banka. Tas nozīmē, ka uh, mums ir arī jāizmanto tīrāki enerģijas avoti. Un mums nav jāatbild uz jautājumu, vai mums ir jāatsakās no ogļu izmantošanas Eiropā, bet gan jautājums ir, kā to izdarīt. 2050. gadā mums vairs nevajadzētu izmantot vispār ogles energo ieguvē. Un poļu kolēģiem es gribu teikt, ja jūs koncentrējaties tikai uz oglēm kā vienīgo energo avotu, tad eh, mēs paši sevi iedziļam stūrī, no kura mēs nekad paši neko nespēsim izkļūt. Tas nozīmē, protams, eh, ka šie uzdevumi nav viegli izpildām. Jau 250 gadus mēs izmantojam fosīlo kurināmo. Līdz ar to šis uzdevums būs grūti paveicams un dārgs. Nu, mēs, protams, varam domāt par um, efektīvu līdzekļu izmantošanu, bet nekas jau par brīvu nebūs, un mums vienkārši nav citas izvēles. Un tādēļ mūsu vides komitejai, gatavojot atzinumu ITRE komitejai, arī tās loceklis es esmu, mums uh, ir jāiekļauj pamat punkti šajā atzinumā, tātad šīs trīs uzdevumi, un ka ir ļoti nepieciešams domāt par tīrākiem enerģijas avotiem. Es esmu iepazinies ar Ivo Belēt sagatavo atzinumu. Es domāju, ka viņš ir ļoti labu uzmetumu sagatavojis. Apjoms bija ierobežots. Es arī sagaidu, ka būs grozījumi, un es ceru, ka mums uh, nebūs tāda situācija, ka parlaments atkal nevarēs pieņemt ziņojumu par energosavienību, bet mums tomēr ir jāizvirs tālajoši mērķi, un visas šīs trīs problēmas ir jārisina vienlaicīgi. Tagad vārds Florence kungam. Jā, jau daudz, kas ir teikts par šo Ivo Peleta atzinumu, bet es gribu piebilst vēl kaut ko nedaudz ne, nerunājot par pagājušās nedēļas Strasbūru, tā tad ir vienā punktā runāts par atkritumu izmantošanu enerģijas ieguvēji. Jau 20 gadus par to ir eh, runāts, eh, bet eh, jāsaka, no enerģētikas viedokļa šo atkritumu apsaimniekošanu nedrīkst uztvert vieglprātīgi. Ir jācenšas izmantot atkārtot resursus un sadedzināt tikai to, kas paliek pāri. Prot, tātad šī atkārtojuma at, atkrituma atkārtotā izmantošana man tiešām uh, satrauc šis jautājums, bet tas nav varbūt tas svarīgākais. Tālāk uh, man rodas jautājums, kā mēs turpmāk parlamentā un dalību valstīs uh, vispār spēsim vēl pieņemt būtiskus lēmumus, piemēram, attiecībā uz Eh, ģenētiski modificētiem organismiem. Nu, te ir puse pār, puse pret, un uh, komisārs ar vairs nekam tam netic, un tagad tas viss tiks īstenots dalību valstu līmenī. Un uh, Eh, arī par eiro. Eiro, protams, nevar viens pats pastāvēt, ir nepieciešama atbilstoša ekonomiskā politika. Un ja dalība valstis neīstenos eiro, ar eiro saskaņotu ekonomikas politiku, tad eh, situācija būs ļoti sarežģīta un beigās vispār nekādas lēmums nevarēs pieņemt. Un ja mēs paskatāmies, kas tagad notiek Ukrainā, Eh, būtībā mēs eh, nevaram eh, tikt vaļā no tām problēmām, kas visu laiku atgriežas un atgriežas, un ja mēs to nesapratīsim, tad, nu, mums ir jāmeklē mēreni risinājumi kolēģi minēja, ka nevar eh, ekonomikas politiku noteikt klimata politiku. Es uzskatu, ka abas šīs lietas tomēr ir savstarpēji saistītas un tās nevar nodalīt. Un tādēļ jau 20 gadus mēs par to cīnāmies, un pēc pagājušā nedēļa man radās iespējas, ka šī cīņa ir bijusi velta. Paldies! Thank you very much. Now Miss Dalli. Paldies, Dalli, kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Iesākumā vēlos pateikties Ivam Beletem, jo es izlasīju viņa atzinumu un manā skatījumā tas ir ļoti labs pāra, pamats, lai tālāk mm, vadīt diskusijas par tiem jautājumiem, kurus jūs izcēlāt. Un iesākumā vēlos piekrist atzinumu sagatavotājiem, kad viņš runā par jauno Parīzes vienošanos. Es domāju, mums jābūt ambiciozēm, jāvirza ekonomiskā izaugsme, jāpāriet uz eh, ekonomiku bez oglekļa, un ja tas jādara pēc iespējas ekonomiski racionālāk. Tātad te ir svarīgi samazināt uh, uh, siltumnīca efekta izraisošās gāzes, jāsaglabā šī uh, ambīciju nedrīkstam samazināt vispār enerģijas piekļuvi, piegādi, un mums jā, jānodrošina arī pieejama cena. Ir vēl dažas lietas, ko vēlos izcelt. Pirmkārt, man patīk atsauce uz efektivitāti piektajā punktā, taču es domāju, mums jābūt mazliet stingrākiem, kad runājam par energoefektivitāti, jo tā pats par sevi ir enerģija, enerģijas avots. Īpaši tas attiec uz nozarēm, kam ir liels energoefektivitātes potenciāls. Īpaši transportam un celtniecībai ir jāpiešķir liela loma šajā atzinumā. Otrakārt, es uzskatu, ka jaunai stratēģijai, pētniecībai un inovācijai ir jābūt enerģijas savienības kodolam, jo enerģijas transporta un industriālās sistēmas līdz pat šodienai galvenokārt balstīts uz fosilo kurināmo Energoefektivitātei jābūt atslēgai pārēj no iepriekšējiem enerģijas modeļiem uz jauniem, un tas var notikt teikt, ka tādā jā, attīstība, pētniecība un inovācijas tiek paties um, atbilstoši veicināts un finansēts. Treškārt, jūs to pieminējat. Priekšnoteikums ES iekšējā tirgus darbībai. Tam ir jābūt labi savienotam. Um, tīklam, kas palīdz e, novērst enerģētisko nošķirtību dažām dalībvalstīm, kam tā ir. Un te ir jāveicina savstarpēju savienojumības projekti. Jo pat laban ar to tā gluži nav un pašreizējais tirgus uh, modelis nenodrošina pietiekošas investīcijas. Vismā es uzskatu, ka mums ir ļoti labs pamats tālākam darbam un pašreizējai, pašreizēji izaicinājumi klimata un enerģetikas jomā pieprasa kolektīvi integrētu un saskaņot atbildi. Un es domāju, ka kopīgiem spēkiem strādājot pie, pie Eiropas enerģetikas stratēģijas, mēs varēsim potenciāli izmantot šo iespēju. Paldies! Paldies! Pēterlis kungs lūdzu.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 ir jāuz, iz, jāizceļ iedzīvotāju vēlētāju loma. Tie ir ne tikai tie, kuri ietaupa energo e, resursus, bet e, var arī ražot enerģiju. Un šeit es domāju e, zemnieku saimniecības, gan mazās, gan vidējās saimniecības. Tāpat mums, mums ir vajadzīgs ne tikai pilsētas ar viediem elektrotīkliem, bet arī uh, ciemi, uh, kuros darbotos mazie energoražotāji, un viņi varētu dot savu ieguldījumu energo neatkarības nodrošināšanā. Tāpat būtu arī vieglāk Uh, apvienot lauksaimniecības un energopolitiku. Ja mums būs laba koncepcija, tad mēs panāksim arī labākus rezultātus. Darnāno kundze. Paldies priekšsēdētāji. Pateicos mūsu kolēģim Beletkungam par šo atzinumu, tomēr paužu nožāds par to, ka viņš nav izcēlis, cik svarīgi ir šie punkti, kas ir komisijas komunikācija. Tāda ir daudz. Tikai daļēji tiek skatīts Ukrainas jautājums un arī mm, novatoriskās gāzes izmantojums. Un nākotnē enerģētikas tirgus izmantošana nav pietiekuši sasaistīta ar klimata uh, problēmu risināšanu. Mēs saskaramies ar enerģētikas industriju problēmu, lai nodrošinātu konkurences noteikumus, kā uzsver komisija, ir paredzēts brīvais tirgus un nodot eh, piegāde enerģetikas piegādātājiem, transportētājiem, tā tālāk. Taču šāda Eiropas tirgus izveide paredz to, ka izmaksas būs milzīgas un nebūs arī pietiekoši nodrošināts piegādes drošums. Problēmas būs sistemātisks. Es baidos, ka mēs varam nonākt pie tādām struktūrām, kuru vienīgais mērķis būs eh, mēroga ekonomika un galvenais būs eh, finanšu intereses galvenajiem demonējušiem operatoriem. Un es baidos, ka šīs problēmas nav gan iezīmētas. Thank you very much. Paldies. Un tagad Gžiba kungs lūdzu, kā pēdējais uzstāsies. Mm, dziękuję panie przewodniczący. Paldies priekšstādātāju. E, podziękować koledze Ivo Beletovi za tą prezentację. Vēlos pateikties mūsu kolēģim Ivo Beletam par viņu paskaidrojumiem. Paldies arī par viņu piedāvātajiem priekšlikumiem. Taču mēs te runājam par pašu galveno. Kas tad ir koncepcija enerģētikas savienības mērķiem. Mēs, uh, uh, jā, saprotam šo terminu atšķirīgi, jo uh, at, katra politiskā grupa, katra dalība valsts to saprot citādāk. Mums ir jānonāk pie kopsaucēja, jo kā gan citādi mēs varam uh, izveidot šo enerģētikas savienību, kāds ir tas saturs, kāda ir uh, būtība. Nu, paraugos, paraudzīsimies uz energoresursu cenām, uh, piemēram, gāzes cenām atsevišķos dalību valstīs. Šeit dažkārt ir trīs, trīs reizes uh, lielākas cenas vienā valstī nekā otrā. Tas nozīmē, ka ir īpaši līgumi par pamat energoresursu piegādi. Tas nozīmē, ka mēs būtībā esam nostādīti konkurences apstākļos, mēs konkurējam savā starpā šajās, šajos iepirkumos. Un energos savienībai būtu jā pastāv, lai nodrošinātu energo drošību no uh, Ukrainas un Baltkrievijas uh, krīzes. Uh, mēs esam mācījušies un, diem, un šī regula par gāzes apgādes drošību, kas padomē nebija tik veiksmīgi, veiksmīgi izstrādāt parlamentā, šeit tik ievērojami uzlabota. Uh, Um, energo, enerģētikas savienībai tāpat ir jādod ieguldījums infrastruktūras uzlabošanā. Mēs zinām, ka infrastruktūra ir nepietiekami izveidota, pastāv energo salas, tā saucamās gan vien, dienvidos, gan ziemeļos. Tālāk dize, diversifikācija. Tā, tam visi it kā piekrīt, bet. bet um, runājot par energo avotu diversifikāciju, mums ir jāpatur prātā arī savas prioritātes, un mēs nedrīkstam likt galveno akcentu uz importētiem resursiem. Mums ir eh, tāpat jāatbalsta visas tās sistēmas, kas eh, nāk par labu klimata aizsardzībai, vidas aizsardzībai, kas uh, nodrošina izmešu samazinājumu un mums nevajadzētu arī pieprastīt kaut ko tādu, kas nav iespējams uh, saskaņā ar līguma 192. pantu par uh, šo saucamo energomiksli, kas ietilps dalību valstu kompetence Un šo uh, pāntu var mainīt tikai ar vienprātīgu dalību valstu lēmumu. Tas nozīmē, ka mums ir jāatrod uh, kopsaucēji šajā jautājumā. Un ja, kad mēs dzirdam, ka atsevišķi primāri enerģijas avoti tiek um, noraidīti uh, jau šobrīd, arī tā saucamās tīrās ogles, ja mums nav citu alternatīvu avotu. Es nedomāju, ka šāda pieeja būtu saprātīga. Mēs taču vedām sārunas ar ASV un vēlamies importēt uh, slānekļa gāzi, jo tā uh, būtu daudz lētāka. Vai Tad jautājums, eh, vai šīs brīvās tirzniecības zonas izveide ar ASV novest pie tā, ka tā saucamā smagā ķīmiskā rūpniecība pār, pārcelt savus ražotnes uz ASV, jo tur būtu lētāks energoresurs eh, cenas, zemāks energoresursu cenas. Paldies par uzmanību. Tagad vārds komisijai Bartrams kundzei, lai komisija komentētu šo atzinumu. Paldies priekšsēdētāji! Un labdien visiem godājumiem deputātiem, senajiem un deputātiem. Viedokļa apmaiņa ir bijusi ļoti vērtīga, esam ņēmuši vērā izskanējušos viedokļus. Mēs augstu vērtējam atzinumu par uh, ietvaru stratēģiju izturīgai enerģētikas savienībai ir Kā daudz saprot, eh, tā ir viena no komisijas iniciatīvām un būtībā prioritāte ir ES. Tam visam ir klāt arī startautiskā dimensija, tātad mēs augstu vērtējam atsauc uz to, ka nepieciešams Parīzē panākt visatverošu saistošu vienošanos. Mēs arī uzskatām, ka svarīgi panākt līdzsvars ar dažādiem enerģētikas savienības uh, stūrakmeņiem. Šīs politikas jāveido paralēli, saskaņojot. Jāņem vērā visi elementi, kas var sniegt savu ieguldījumu, lai sasniegtu mērķi vismaz par 40% samazināt siltumnīca efekta gāzu emisijas līdz 2030. gadam. Komisija eh, uzskata, ka ETS arī ir svarīga, eh, svarīga komponenta, lai panāktu mūsu mērķus. Tirgus enerģētikas rezervu stiprinās ETS un komisija jau ir piedāvājis ES ETS pārskatīšanu, ņemot vērā līderus, Eiropas Savienības līderus sniegto strateģiskās atlīdzīs. Tika secināts, ka rūpniecībai brīvais piešķīrums ir svarīgs, paturot prātā arī rūpniecības konkurētspēju. Tomēr turpinot samazināt emisijas. Šajā kontekstā ir svarīgi atzīt ES vadlīnijas, kuras sniedz ES līderi. Kā nav paredzēts, ka vispār nebūs nekāda papildu izmaksa. Energoefektivitātes pieminēšana komisijas skatījumā ir ļoti svarīga. Enerģētikas savienības institīvas sniegs ieguldījumu mūsu mērķim samazināt izmešus, un tas attiecas ne tikai uz saucamo dekarbonizāciju, bet arī nodrošināt enerģētikas iegādes drošumu un arī konkurētspēju. Un tas ir svarīgi enerģētikas savienības institīva. Vēlos arī norādīt, ka energoefektivitātes kontekstā 27% mērķis pārskatīšana paredzēta līdz 2020. gadam, paturot prātā 30% robežvērtību. Vēl viens enerģētikas savienības komponents ir nodrošināt valdības struktūru, kas nodrošina, ka dalībvalsts un komisija strādā, lai nodrošinātu visu mērķu sasniegšanu. Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm izveidos integrētu, izturīgu, caurskatāmu procesu, kas ļaus mums sasniegt mūsu politikas mērķus. Līdzsaks samazināt ar administratīvo slogu. Komisija uzskata, ka ir svarīgi finansēt inovācijas, apašo jūsu viedokli, īpaši, lai palīdzētu sasniegt ilgtermiņa emisiju samazināšanas mērķus. Tieši to mēs stimulēsim ar mm, inovācijas fondu Eiropas ETS paspārnē. Tas īpaši veicinās jauno tehnoloģiju attīstību un enerģētikas savienību padarīs par zinēju, uh, konkurētspējai, izaugsmē un darbvietu izveidē. Paldies, priekšsēdētāji! Thank you very much. Now we can close the... Lielas paldies! Tagad varam noslēgt šo darba kārtības punktu, taču vispirms man jādod vēl vārds atzinumu sagatavotāju, tātad Ivo Belēt lūdzu. Paldies priekšstādātāji, izteikšos pēc iespējas īsāk, jo gandrīz ir neiespējami, būtībā ir neiespējami atbildēt uz uh, daudziem komentāriem un ierosinājumiem, kas šeit izskanējuši. Taču, protams, atgriezīsimies ar kolēģiem pie šiem jautājumiem, ēnu referentiem mēs esam jau noteikuši ēnu referentu sanākšanu Strasbūrā. Atgādināšu, ka tas ir paredzēts 7. jūlijā. Atgādināšu arī kolēģiem, ka jau sākumā teicu, ņemam vērā kompetenci, kas mums ir šajā jautājumā. Kopā mums ir ar rītri un arī ekskluzīvās un dalītās kompetences, kas mums ir šeit. Ir. Lai nebūtu tā, ka itri vienkārši balso pret to, ko jūs piedāvājat. Tāds lēmums tika pieņems eh, priekšsēdētāja konferencē. Lūdzu, ņemiet to vērā, kad iesniedz savu grozījumu. Es skatos uz konkrētiem punktiem, par kuriem esam vienojušies, proti par Parīzes sanāksmes nozīmi šī gada beigā, ETS reforma, protams, pārvaldības jautājums, kā uz to norādīja Pēters Līze un arī komisijas pārstāvi, proti mums ir eh, efektīva novērošanas sistēma mūsu rīcībā. Runāju par mērķiem, atjaunīgiem enerģijas avodiem un energoefektivitāti. Šeit nevalda vienbalsība, nekas jauns tas nav. Taču saprotu, ko teica Grodskungs, Līdzkungs un Florence, runājot par ziņojumu, kas tiek izstrādāts pagājušajā nedēļā, ņemam vērā. Ītre kompetences Tātad es neaicinu būt mazāk ambiciozam, kurš otrādi būsim ambiciozi, taču lūdzu ņemsim vērā mūsu kompetences, pabeigsim šo jautājumu loku un pieliksim punktam, ka visādi citādi labi sagatavot ziņojums tiek eh, noraidīts. Nav tā, ka mēs gribam vai nu visu vai neko. Nu, es domāju, ka tam var, viss var piekrist. Protams, visi elementi nav šajā atzinumā, tāpēc, ka ir ierobežots teksta apjoms, kas ir atļauts tādu parlamentā noteikumu. Piemēram, tas attiec uz enerģētikas trūkumu, enerģijas trūkumu, protams, mums tas bija paredzēts to pieminēt, bet tas bija jāsvītro, jo atzinums bija pārāk garš. Man vēl ir jāpiemina pirmais punkts. Tur mēs runājam par enerģētikas nepietiekamību, enerģijas piegādes nodrošinājums un uh, atbilstoši cena, es piekrītu, ka tas varbūt būtu jāpieslīpē. Gžiba kungam un Višņevska kundze var atbildīt par energo apgādes drošību. Jā, protams, tas ir vitāli svarīgs. Un tas atainojas arī pirmajā punktā. Mm, tas nav nekāds, nav nekādas apstākļu sakritība. Gžiba kungs pamatot pieminēja, ka nav godīgi noteikumu un ka šai ziņā trūkst vienotā tirgus. Tas vēl jau vairāk, protams, jāuzsver grozījumos. Dāna Kana kolēģis, kolēģis Zankans un citi kolēģi pieminēja starptautējo savienojumību un provokatīvo 50% mērķi. Protams, mēs zinām, ka to uzskatīs par provokāciju. Jā, tā ir provokācija. Es vienkārši gribu šādu veicināt debates. Es zinu, ka 50%, nu, jūs varat teikt 30% vai uh, kaut ko citu, lai stimulētu debatu. Taču, Koņečkas kundze, neesmu pārliecināts par to, ka nav iespējams definēt, no kurienes nāk šie resursi starp savienojamībai pārobežu režimā Mums, mēs varam rast sistēmu, kur ir iespējams uzraudzīt, nekontrolēt, bet uzraudzīt, kuri resursi elektrībai tiek izmantoti pārobežās. Tad varam būt ambiciozi šai ziņā. Es domāju, daudz cits jautājums es piemirstu, taču aprobežošos ar šiem komentāriem, protams, ka gaidīšu jūs grozījumus, pats iesniegšu grozījumus. Un ēnu referents sanāksme ir paredzēta 7. jūlijā Strasbūrā, kā jau teicu. Paldies! Thank you very much. Liels paldies, bija priekšstādātais. Man ir jāatgādina, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 17. jūnijas, pulksten 18. un Envi balsojums būs 15. jūlijā un ITRE komitē balsojums būs 22. septembrī. Tagad varam pāriet pie nākošā darba kārtības punkta. Priekšstādātā vietnieka Žiļa Parņo atzinums virzību uz jaunu starptautiskā nolīguma klimata jomā nosteikšanu Parīzē un tūlīt došu viņam vārdu, viņš paskaidrotu savu atzinumu projektu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Lūk, sākšu ar to, ka mēs esam pašā gadsimta pasākuma un cīņas e, centrā. E, varētu domāt, ka tas ir kāds tabloīda virsraksts vai liela sporta avīzes virsraksts, bet tā ir mūsu realitāte, mūsu 21. gadsimts, ja Parīzes pušu konference izgāzīsies, temperatūras pieaugums, ledāju izkušanas, sausums, eh, vienā vietā plūdi, citā ir tik daudz pazīmju, ka ir sākušās klimata pārmaiņas, un tāpēc ir vajadzīgas atbildīgas, steidzamas darbības, kas ir balstītas uz starptautisko es, uh, solidaritāti. Komisija 21. februārī pieņēma paziņojumu par Parīzes protokolu attiecībā uz klimatu pārmaiņām pēc 20. gada, kas gatavo eiro pēdējai sarunu kārtei, kas notiks pirms šīs 21. konferences Parīzē, kura notiks uh, Um, no 30. novembrī līdz 11. decembrim. Dalībvalstu ministri aplie, apņēmušies samazināt uh, vismaz par 40% siltumnīca gāzu izmešu apjomu līdz 30. gadam. Manuprāt, salīdzinājumā ar 90. gadu. Bet, lai stiprinātu Eiropas Savienības nostājas šajā sarunā, savā ziņojumā aicina aizstāvēt ambiciozus un realistiskus mērķus, kas samazinātu siltumnīcas gāzu samazinājumu par 50%, līdz 30. gadam salīdzinājumā ar 90. gadam līdz 45% palielināt atjaunīgo enerģiju daļu un par 40% ietaupīt enerģiju. Ko, Parīzes konference nedrīkst būt sanāksme, kurā tiktu kaut kas mēģināts, bet kurā tiktu pieņemts lēmums. Ziņojumā uzsver to, ka Parīzes protokolam ir jābūt pirmkārt universālam juridiski saistošam lai tas ņemtu vērā klimata pārmaiņu izaicinājumus un pal palīdzētu um, noturēt temperatūras pieaugumu zem diviem grādiem. Tāpat ir jāparalēdz da darī, dalību valstu darbības cīņā pret klimata pārmaiņām un ir Eh, pienācīgā veidā jāņem vērā valstu vajadzības un iespējas un kapacitātes, kā arī vietējie starptautiskie un nacionālie apstākļi, lai nodrošinātu nepieciešamos līdzekļus. Ceturtkārt ir ekonomiskiem spēlētājiem jānosūta signāli, kuri palīdzētu nodrošināt pāreju uz zemogveiklu ekonomiku. Piektkārt ir jānodrošināt Eh, nosacījumi, kas eh, palīdzētu eh, mazāk aizsargātajām valstīm stāties pretī klimata pārmaiņām un katrai no šīm valstīm izveidot darbības plānu attiecībā uz šādu piemērošanos. Un lai atjaunot attīstības valstu um, uzticību Eiropas Savienībai un attīstītajām valstīm ir jārīkojas skaidri un precīzi attiecībā uz tiem līdzekļiem, kas tiks piemēroti, lai līdz 20. gadam tiktu savākt 100 miljārdu dolāru zaļā fondā, kas būtu pa, eh, paredzēts eh, attīstībai un palīdzēts, eh, palīdzēts samazināt c, siltumnīcas gāzu izmešu. Diem, kā tas paredzēts kop, bija Kopenhāgenā, diemžēl. Uh, 15. E, gada paziņojums ir visai neskaidrs pār to, kā tiks mobilizēta finanšu līdzekļi. Tomēr jauna finansējuma devums mūsuprāt būs Parīzes protokola stūrakmens, lai atbildētu uz tām saistībām, kas ir uzsāktas e, COP21 ietvaros uzsver, ka ir jāpētī, jāizdomā, jāizteno jauni finansējuma mehānismi, tādi kā pareiza oglekļa cenas um, tarifu noteikšana uz visu uh, planētas līmenī, lai atbildā reaģētu uz klimatam labvēlīgiem um, risinājumiem. Otrkārt, ir jāparedz zaļās investīcijas. Treškārt, Junker plāna izmantošana Eiropā caur stratēģis investīciju fórumiem. Ceturtkārt, e, konkrēts investīciju stratēģijas, e, fis, e, fiskālie marķējumi, fiskālajās priekšrocības un marķējumi. Tāpat arī uh, iespējas fiskāliem spēlētājiem pāriorientēt savas darbības pasaules mērogā, lai varētu nodrošināt patiesu pārēju mazu uz mazo gleļa ekonomiku. Un visbeidzot ambiciozu ceļu karte e, par labu finansējumam uz ekoloģisko pārēju. Mūsu Eiropas Savienības ticamības sarunās pilnīgi noteikti nozīmēs uh, Eh, ambiciozu saistību uzņemšanos. Mums ir jāveic, jāīsteno parauga klimata politika, lai mudinātu citas puses uz caurskatāmību un ambīcijām. Un pirms beidza uzstāšanos vēlos atgādināt, ka Eiropas parlamentam būs jādod piekrišana, lai ratificētu juridiski saistošu protokolu pēc Parīzes konferences. Attiecīgi mēs pieprasām šajā ziņojumā, lai Eiropas parlaments pilnībā piedalos, ko, piedalītos koordinācijas sanāksmēs Parīzes konferences laikā. Atgādinu noslēgumā, ka NV komiteja ir atbildīga pēc būtības par šo dosie, ITRE komiteja gatavo atzinumu un ITRE komitejā ir ekskluzīvas kompetences par daļu no astotās nodaļas eh, izpētē. Eh, inovācija un kopīga kompetence ir uh, nodaļā 7.3, kas attiecas uz tehnoloģiju izvietošanu klimata sakarā. Tāpat arī citas komitejas eh, gatavos atzinumus Devtran Inta un arī atgādinu, ka kalendārs ir sekojošs grozījumu iesniegšana 17. jūnijas 18. grozījumu skatīšana. Uh, NV 15. 16. jūlijā, uh, un ziņojuma pieņemšana NV 21. septembrī balsojums eh, plenāra sesijā, oktobra otrajā plenāra sesijā. Lūk, kolēģi, tas bija um, īs, tā bija īsa mana ziņojuma prezentācija. Paldies, un tagad uzklausīsim referentus. Lūkšu kolēģus izteikties, ja iespējams īsi, jo mēs esam iekavējuši darbu un sāksim bez kavēšanās ar Kārlu Hainzu Florenci. Jā, tekste <clears throat> in den letzten verhandlungs. Jā, pēdējās uh, nedēļās mēs esam strādājuši, šis teksts vēl ir ļoti garš. Un es šeit jau saskatu cerīgas iezīmes, kaut arī šīs diskusijas turpinās. Es uzskatu, ka ir jārīkojas apņēmīgi referentam, bet nu ne jau nu gluži kāpt debesīs. Jāsaka, ka š, mēs zinām, ka mm, iepriekšējās konferences rezultāti nebija tik pārliecinoši, un tag, uh, uh, tas sākās jau Kopenhāgenā, kad uh, bija centieni tā visus pamācīt un tā kā tādam skolmeistaram uzvesties, bet uh, ar šādiem uh, augstiem mērķiem mēs nevaram panākt, ka mums daudzi sekos. Un es gribēju jautāt tad, jaut, par šiem trim atšķirīgiem mērķiem, par izmešiem, atjaunojumiem, avotiem un ietaupījumiem būtībā jau svarīgs ir viens, proc, viens procents skaitlis, nevis šie trīs atšķirīgie mērķi. Mums, uh, uh, protams, parlamentā varam var uh, sākt ar dažādiem viedokļiem un pēc tam uz ārpus rādīt vienprātību, bet, nu, es nezinu, vai tas ir. Uh, saprātīgi šeit par uh, emisiju samazināja. Mums ir uh, šīs starptautiskās klimata uh, padomes dati, uh, Eiropas dati un komisijas dati. Un Es nezinu gan, vai mēs Parīzē varam parie, palielināt vēl šos mērķus par 10%, bet kā mēs varam pārliecināt drīzāk citus, lai viņi piedalās, ja mēs nevaram pārliecināt pilsoņus, ne darba ņēmēju, eh, darba devējus, un mēs atkal varam nonākt uh, izolācijā. Jau šie mērķi ir diezgan tālējoši, mums ir jāspēj pārliecināt citus, tā skaitā arī Eiropas rūpniecību. Un, uh, Protams, šie mērķi ir labi un mums vajadzētu panākt saistošu vienošanos, kas attiektos uz visiem. Un, protams, vienmēr tiek sadalītas attīstības valsts un attīstītās valstis un pēc šīs jaunās sistēmas, protams, ir tomēr uh, labāks risinājums, jo mēs vēlamies arī tādu taisnīgu risinājumu, lai novērstu oglekļa noplūdi. Bet, eh, kā jau es teicu, ir diezgan eh, grūti to visu panākt, ir nepieciešama atklātība. Jūs arī pieminējāt finansējumu šo jautājumu jau neizlēma Briselē, bet gan uh, attiecīgās valstīs. Un ja mēs pats paskatāmies, kā mūsu dalība valstis, arī mana valsts attie rīkojas attiecībā uz šiem 100 miljārdiem gadā katru gadu, es aicinātu būt piesardzīgiem attiecībā uz mēs, protams, varam šo naudu savākt, bet pēc tam jā, jāizskaidro cilvēkiem, kam tas vispār ir paredzēts. Tagad vārds. Kas? Thank you very much, Mr. Chair. Tankan kungam. Jā. Pirms Parīzes mēs šeit esam Briselē, diemžēl vēl. Sāksim ar pozitīviem aspektiem. Tātad šis uh, ziņojums ir orientēts, atzīst, ir steidzamība un uh, izaicinājuma mērogs un parlamenta loma. Dažkārt mēs esam, sev uztveram tā kā komisijas rotaļliet, bet patiesībā mēs varam darīt vairāk un ietekmēt šo uh, pieeju, kas tiks īstenot Parīzē, un mums ir jārisina nopietnas problēmas, ne tikai finansējums. Un ja mums izdosies uh, rast pareizo risinājumu, tad daudz ko varētu uzlabot, bet es nepiekrītu, ka šis finanšu darījuma nodoklis ir labākais risinājums. Mums ir jādomā par uh, svirošanu, par uh, naudas izmantošanu, bet ir jāatsakās no šīs finanšu darījumu nodokļu un atsakos uh, tam piešķirt tādu lielu nozīmi. Tālāk par to, kas jau ir līdz šim sasniegts. 23. 24. oktobra padomes lēmums ir garām palaista iespēja attiecībā uz mērķu izvirzīšanu. Tāpat ir eh, jāatzīst, ka šīs nostādnes ir pieņemtas, un ja mēs parūkojamies uz piekto punktu, uz 2030. gada mērķi 50% samazinājumu attiecībā uz siltumnīca efekta gāzu izmešiem, nu, uh, Tas atšķiras no komisijas uh, mērķa 40%. Tāpat ir tādi aspekti, kas ir pārāk neskaidri. Šeit ir uh, runā iesākumā par energoefektivitāti un ietaupījumu. Mm, nu, tādi diezgan uh, bezmērķīgi ap apgalvojam, vajadzētu uh, runāt par konkrētām metodēm un izmaksām, kas ar to saistītas. Tāpat jāsaka, ka šī izaicinājuma, šīs problēmas nav visā pasaulē vienādas un uztvera nav vienāda. Un es saprotu, ka jums jau ir jācenšas saskaņot uh, viedokļi šajā zālē, bet es zinu, ka visi vēlas, uh, lai rezultāts tiešām tiktu panākts. Tagad vārds Gerbrandī kungam. Vēlos vispirms pateikties referentam par rezolūcijas projektu, kas ir ļoti uh, labi sagatavot. Šeit jau ir daži ļoti ļoti nozīmīgi punkti. Uh, esmu gatavojis Eh, sagatavojis dažus grozījumus, bet lai tikai koriģētu nedaudz dažus elementus. Pagājuši nedēļas Strasbūrā mēs jau diskutējām par klimātu politiku kopumā. Nu, un es runāju par G7 samitu, kas notika pagājuši nedēļu, un teicu, ka vārdi ir būtiski, bet ir nepieciešama arī konkrēti darbi Nezinu, vai visi ir iepazinušies ar šīs nedēļas ekonomista numuru. Tur ir uh, interesanta karikatūra par uh, š, milzīgiem vārdu blāķiem, kas uh, tiek ievadīti mašīnā, un uh, no šīs mašīnas iznāk tikai viens vārds darbi. Tātad. tad Man ir uh, arī bāžas par šīm nacionālām saistībām. Man Nā skatījumā mums ir nepieciešama juridiski saistīta vienošanās Parīzē, jo pretējā gadījumā mēs no vārdiem tā arī nenonāksim pie darbiem. Tālāk par finansējumu. Ir liela atšķirība starp to, kas nepieciešams un uh, kas ir apsolīts ja mēs runājam par darbiem un vārdiem, vārdi neko nemaksā, bet darbi ir dārgi. Ja vārdos mēs solam daudz naudas, bet reāli šo naudu nedodam, tad nekas arī reāli nemainīsies. Manuprāt, tas būs ļoti uh, svarīgs uh, elements Parīzē vai pasaules bagātākā daļa spēs uh, piedāvāt nepieciešamus finanšu līdzekļus. Un arī pagājušajā nedēļu Bonnā mēs konstatējām, ka progress ir ļoti lēns līdz šim bijis. Esmu paredzējis iesniegt dažus grozījumus, un es uh, gribētu nedaudz ievirzīt citā virzienā šo rezolūciju. Paldies tagad vārds Engstrēms kundzei. Paldies priekšsēdētāji. Diemžēl mūsu ēnu referents nevarēja piedalīties šai sanāksmē, tādēļ es pārstāvu viņu. Pateicos par ņokungam par viņa veikumu un ieguldījumu, uh, gatavojoties uh, Parīzes konferencei. Kā norādīts, tiešām uh, Eh, klimata finan, klimata pasākumu finansējums būs izšķirīgs eh, šai kontekstā. Tāpat eh, ir Eiropas Savienībā jāspēlē izšķiroša loma šajā vienošanas panākšanas procesā. Ir arī vairāk svarīgi punkti, kas tālāk jāizstrādā. Pietrūkst skaidru formulējumu par 16. un 18. klimātu konferenci un arī par dzimumu līdztiesības aspektiem, kas tiek pieminēti Ženēvas sanāksmē. Tāpēc jādomā par ilgtermiņa kopīgiem pasākumiem un jānodrošina pilna pilnīgu cilvēku tiesību ievērošanu šajos pasākumos. Tāpat jāiestājas par dzimumu līdztiesību, jārosina sieviešu līdzdalība ANO uh, sarunās par uh, klimata pārmaiņu pārvarēšanu. Ir jāveido klimata politika, kas ņemtu vērā arī dzimumu aspektus un lai tiktu sadzirdētas sieviešu balss. Tāpat uh, nav nekas teikts par uh, migrācijas plūsmām, ko izraisa klimata pārmaiņas un kas vēl turpināsies. 20 Līdz 2050. gadām ir sagaidāms, ka migrāntu plūsmas sasniegs 200 miljonu, šobrīd tie ir 26 miljoni. Kā jau Pārņo kungs norādīja, finansējums būs nepieciešams, lai uh, palīdzētu tām valstīm, kas visvairāk cieši no klimata pārmaiņām, un saskaņā ar, klima, ar Ženēvas saistībām. Klimata pārmaiņas ir ne tikai vidas vai klimata jautājums, bet tas saistīts ar cilvēku tiesībām, attīstību, migrācijas plūsmām. Ir jāpanāk, lai uh, īstenotās pieejas centrā būtu cilvēks. Ir Tāpat eh, jānodā, eh, jānodrošina godīga slogu un ieguvumu sadale klimata pārmaiņu apkarošanas procesa. Mēs zinām, ka Sauda Arābijas eh, vadītā valstu grupa iebilst pret cilvēku tiesību iekļaušanu uh, šajā nolīguma tekstā, jo tas attiektos arī uz sievietēm. Ir nepieciešams atbalsts adaptācijā uh, ne tikai tām valstīm, kas visvairāk cietīs no klimata pārmaiņām. Tātad mēs uzstājam uz cilvēku tiesībām, uh, dzimumu līdztiesību un atbalstām. Mm, 60 mērķu, 60% noteikšanu eh, siltumnīca efektu gāzu izmešu samazināšanai līdz 2030. gadam. Fonds kungam vārds. Es vēlējos tikai pievērsties dažiem punktiem, kas, manuprāt, nav pilnībā uh, ietverti šai ziņojumā viena parādība, kas varētu būt kā blakus parādība, bet tā ir cieši saistīta ar klimatu pārmaiņām. Apvienotās nācijas ir pārskatījušas prognozes par iedzīvotāju skaita pieaugumu pasaulē, tātad 9,6 miljārdi līdz 2050. gadam, 11 miljārdi līdz 2100. gadam. Liels iedzīvotāju skaita pieaugums gaidāms Āfrikas kontinentā un migrācija tādēļ kļūs par plaši izplatītu parādību pasaulē ja mēs runājam par cilvēktiesībām un klimatu pārmaiņām, un kolēģi Engstrēma jau to pieminēja. Iedzīvotāji ļoti cieš no klimatu pārmaiņām, cietīs uh, energopatērētāji, cilvēki, kas dzīvo pilsētās un arī trūcīgo rajonu iedzīvotāji Šobrīd fosīlais kurināmais nodrošina 87% no energopatēriņa pasaulē, un pēdējo des, gadu desmit laikā šīs īpatsvars nav mainījies. Tā tad uh, CO2 izmeši nākotnē uh, būs vismaz tādā pašā līmenī vai pat vēl augstākā līmenī, ja trūcīgie uh, iedzīvotāji arī varēs izmantot energoresursus. Mums tāpat ir jāizvērtē attiecības starp nabadzīgām un bagātām valstīm Parīzē. Mums uh, ir uh, jāapzinās uh, kā Eiropas Savienībai ir jāapliecina sava autoritāte, mēs rīkojamies atbildīgi, bet varētu darīt vēl vairāk uh, klimāta pārmaiņu kontekstā mēs vēlētos apņēmīgāku atteikšanos no fosilā kurināmā, un daudzi sagaida plašāku atjaunojumu enerģijas avotu izmantošanu. Mēs arī arvien daudz uh, vairāk informācijas saņemam par frekingu, par tā ļoti kaitīgo ietekmi uz vidi. Tāpat būtu jānorāda, ka uh, ir zinā, daudz zinātnieku, kur uzskata, ka dekarbonizācija nevar panākt ar pašreizējo tehnoloģiju, ka ir nepieciešams jaunas tehnoloģijas, ka ir jāatbalsta energotehnoloģiju attīstība. Un uh, būtu jāveic pētījumi par inovācijām enerģētikas jomā un jādomā par uh, šo punktu iekļaušanu Parīzes konferencē apspriesto jautājumu lokā. Tāpat uh, ir uh, jāizplāta zinātnes sasniegumi un dati ļoti ir eh, jāpopularizē šie jautājumi Eiropā. Cilvēki labi apzinās šo problēmu, bet ASV ap, šis apziņas līmenis nav tik augsts. Un noslēgumā es, eh, jūs redzat, man rokā ir mūsu dienests sagatavots dokuments. Mums ir jāved sarunas par jaunu vienošanos un. Parīzē vajadzētu aicināt īstenot uh, aktīvāks pasākumus um, vietējā līmenī, bet šiem mērķiem ir jābūt uh, noteiktiem kā saistošiem nacionālā likumdošanā, un turklāt ir uh, jāceļ iedzīvotāju apziņa par šiem jautājumiem. Mums uh, ir jārīkojas ne tikai pakāpeniski, bet gan jāpārveido sabiedrības un energosistēmas, lai panāktu uh, oglekļu neitrālu tehnoloģiju ieviešanu. Tie kolēģi, mums ir dažas problēmas ar laiku un vairāk kā desmit deputāti ir pieteikušies šajās debatēs. Es lūkšu izteikties ne ilgāk kā pusot minūti. Pēc tam mums vienkārši būs jāizslēdz mikrofons, jo Citādi nebūs iespējams noslēgt darbu laikus. Lielas paldies priekšsēdētāji, pateicos par ņo kungam. Šis uzmetums ir labs pamats, bet es domāju, ka atsevišķās vietās mums būtu jābūt lielākiem realistiem, tīpaši izvirsot mērķus. Un uh, jūs ejat vēl tālāk nekā tas, par ko parlaments jau ir nolēmis, un, nu, nezinu, vai tas ir reāli bet jāsaka, ka šis nav slikts periods klimata aizsardzībai pasaules mērogā. G7 samits nu, bija tāds pozitīvs solis Te bija runa, ka līdz 2050. gadam varētu samazināt šos izmešus no 40 līdz 70 procentiem un līdz uh, gadsimta beigām atteikties no vispār no oglekļa izmantošanas. Uh, tātad īstenot dekarbonizāciju, bet, protams, ir nepieciešama pielāgošanās, uh, ja jādomā, kas būs tad, ja nepanāksim tādu izvā, izrāvienu Parīzē, kā tas paredzēts. Es vēlētos, lai desmitais punkts par uh, aviācijas un jūras transportu tiktu stingrāk formulēts. Nevar vienmēr būt tā, ka. ka Mēs uh, vienmēr prasām uh, citiem rīkoties un paši neko nedarām. Tā tas nedrīkst būt. Paldies, dāmas kungs, lūdzu. Thank you, thank you. Paldies priekšstādātājai, paldies priekšstādātājai un paldies arī par nokungam par viņu lielisko darbu pie šī atzinuma. Es domāju, galvenais šajā lietā ir tas, ka jūs esat uzsvērs arī savu komentāru sākumā, vispusreiz to teicāt ka šī institīva ir svarīga ne tikai kā klimatoloģisko jautājumu izvirzītāja, bet daudz, kas daudz plašāks. Ja būtu runa tikai par to, ka klimats kļūst siltāks, tad mēs vienkārši novilkt sev žaketes un baudīt nedaudz siltāks laika apstākļus. Taču skaidrs, ka tas skars lauksēmniecību, mūsu uh, iedzīvotājs visā pasaulē galvenokārt cietīs nabadzīgākie cilvēki un īpaši attīstības valstis tas skars smagāk nekā cits, un jūs pavisam pareizi esat norādījis, ka ir diskusijās uzsvars Parīzes, eh, virzoties uz Parīzes sanāksmi, finansējums attīstības valstīm ir ļoti svarīgs. Skaidrs, ka ir jāveicina arī uzticēšanās eh, tam nolīgumam, kuram gatavojamies. Īpaši runa par, uh, daudz, uh, par finanšu darījumu, nodokli. Es esmu no Londonas, es uh, loģiski esmu pret to, taču tas ir tāds kā izšķirošs jautājums, kas daudziem ir svarīgs. Protams, ka būs ļoti daudz jautājumu par to, kā mēs iegūsim finansējumu jebkurā gadījumā. Tā tad mums ir jāsaglabā uzmanību tām. Tas ir viens no galvenajiem resursiem, kā varētu finansēt. Es saprotu, ka man laiks ir beidzies, bet es iesniegšu grozījumus. Paldies. Ņevska, Višņevskas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Šis um, dokuments valstās uz tēzi, kas daudzkārt ir atkārtot Eiropas parlamentā katru gadu, ka, proti, ka mums ir jābūt paraugu skolniekiem, jārāda piemērs uh, emisiju samazinājuma ziņā, un tad visi mums uh, sekos. Bet es nezinu, kādēļ mums uh, tā būtu jādomā, jo citi nemaz nav tik centīgi. Un būtībā nemaz nesamazina šīs emisijas. Nu, paskatīsimies, kas notiek Ķīnā, Brazīlijā, jā, ASV tiešām nu, samazina šīs emisijas, bet tikai tādēļ, ka uh, tur ir uh, pieejama lēta gāze. Un mums kādēļ mēs tā, mums ir jāgaida, lai beidzot arī citi kaut ko dara un nevajag tikai izvirzīt mums pašiem vienmēr tālajošus mērķus. Paldies. Eka kungs saka, godātie kolēģi, grib runāt par tematu, par ko jau daudz esam šeit diskutējuši ar iepriekš, bet vispirms viens komentārs par Parīzes klimata vienošanos Es to jau saskatu, ka savelks melni mākoņi virs uh, šīs vienošanās, ka tur nekas daudz neiznāks, ka tie būs tikai vārdi un nesakos darbi. Varu arī jums teikt, kādēļ es tā domāju. Esmu jau vairāk kārt vērsies pie komisāra un runājis, ka galvenais draudz klimatam ir intensīvā lopkopība, bet neesmu saņēmis nekādas atbildes. Esmu vērsies arī pie Hendriksas kundzes, kas ir Vācijas vides ministra. Mēs taču zinām visi, ka gaļa un lauksaimniecība grauj mūsu uh, kli, planētas klimatu, bet to nedrīkst teikt. Un arī Parīze būs tāda pati katastrofa kā Ka Kopenhāgena un tā izsekojošās konferences. Kaut gan pie labas klimata politikas elements būtu arī gaļas, piena un citu produktu patēriņa samazinājums. Bertolds Brechts reiz ir teicis, tātad vispirms ir ēš, ēdiens un tad tikai morāli. Tagad mēs varētu pārfrazēt un teikt vispirms ēdiens un tad klimats. Paldies, tagad Balcokungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos norādīt, ka izteikšos par šo punktu, par nākošo. Tātad es e, neizmantošu tik daudz laika, cik tik piešķirs Lafa Frontes kungam. Man ir šāds jautājums. Ja šī kom, komi, komisija panāk, ka es Eh, uzstātos Parīzē, tad kā 80, iestāties par 80% samazinājumu emisijām, vai tad mēs būtu gandarīti? Taču gandarīti, taču nē. Tāpēc, ka mēs zinām, ka es pat ir atbildīgi par 80% emisiju. Parīzē uz spēles likts ir tas, ka jāizdara spiediens diviem lielajiem piesārņotājiem, viņi jāiedzen stūrī, lai arī viņi vēlētos samazināt savas emisijas. Runātājs teica, ka vienošanās dokumentam jābūt ambiciozam un realistiskam. Manuprāt, tas ir pārāk ambiciozs, taču nav realistisks. Runāšu par ambicioziem mērķiem, kurus minēja runātāji. Mēs sakām, ka līdz 2050 gadām mēs pilnīgi atteiksimies no CO2, tad tas būtu 80% un 20, 2030. gadam mēs izvirsām mērķi 50%. Bēlēt kungs minēja 40% kā pieņemam robežu vērtību. Energoefektivitāte. Šis atzinums iestājas par 40%, Ivo Bēlēt uh, atzinums iestājas par 30%. Par ko tad mēs runājam? Vai viņš gribētos uzņemties mazāk atbildības par cilvēku vai par planētu? Nē, tā nav tas nav tas īstais iemesls. Viņš vienkārši ir realistiskāks noskaņots. Un runājot par pārkāpumu procedūrām, mēs zinām, ka 334 pārkāpumu procedūras ir saistīts ar pārkāpumu pret vidī. Kāpēc tā ir? Ne tāpēc, ka nacionālajie parlamenti neapstāv savā atbildību, bet tāpēc, ka, kā sacīga, Bradīkungs ir liels izmaksas. Mēs vienkārši nevaram uh, no zila gaisa ķert ambiciozu skaitļus, neņemot vērā sekas. Es pats esmu pārliecināts par to, ka šī komiteja varētu būt gana atbildīga, tad, ja būtu, mēs būtu gatavi kompromisiem un iestātos par mērķiem, kuri ir izpildām. Paldies. Paldies. Šī ir ietrika, kundze, lūdzu. Fosita, danki vēl. Fosita. Paldies, priekšstādātāji. Vispirms vēlos pateikties atzinumu sagatavotājiem, ir šajā tekstā atrodama ļoti svarīgi punkti pie, piekrīt Florencam un Pēter Līskungam, jo, kad mēs runājam par klimatu politiku, tam ir jābūt saskaņotam ar konkurēt spēju un saistībām, kas uzliktas, uzliktas uh, Eiropas uzņēmumiem. Tas, protams, ir modelis, tas ir tāda ir tā ideja, taču tas pastāvīgi uh, izvirz viņiem smagas ekonomiskas noteikumus Nu, protams, dažkārt eh, pietiek nomazgāties dušā divu minūšu laikā, nav vienmēr desmit minūtes tur jāstāv, bet, nu, tad, ja temperatūra 22 grāda, tā ir citādi. Ne. Var gadīties, ka mērķis tiek izvirzīts par augstu. Ja tas ir pārāk augsts, tad eh, cilvēki nemēģinās to sasniegt. Mums eh, Parīzē jāsagatavo kaut kas tāds, pie kā reāli var strādāt. Es vienmēr esmu teikusi, es esmu no Nīderlandes. Mēs ražojam enerģiju no atkritumiem, mums tas nebūtu jādara, taču tagad 80% no atkritumiem tiek vienkārši izmesti, un citās valstīs netiek atkritumi, no atkritumiem ražota enerģija. Tas arī jāņem vērā. Es skatos uz maniem kolēģiem pa labi no manis, es saprotu, ka ambīcija līmenis dažkārt ir tik augsts, ka jādomā arī par to, lai ģimenes uzņēmumi, lauksaimniecības uzņēmumi saglabāt savu darbu. Paldies, Branan kungs, lūdzu. Paldies. Vispirms man jāpa, jāpakomentē polijas kolēģis atcītājs. Ja jūs nesaprotat, kāpēc mums jāspēr soļi vairāk nekā citiem, paraugieties vēstulē. Pirms 150 gadiem ar industriālu revolūciju oglekļa izmeši sākās Eiropā. Ķā, Ķīna tikai tagad uh, nostājusies uz tā ceļa, ko mēs esam nodarījuši vidēji 150 gadu gadu gaitā. Tātad mums ir liela atbildība. Tas ir lielisks sazinums. Es iesūtīšu grozījums attiecībā uz mešanīcību. Runājot par Brazīlijas starpskiem mežiem pēdējo 30 gadu laikā Amazonas mežu izciršanas rezultātā ir vairāk samazināts emisijas nekā mēs Eiropā. Tātad mežu izciršanas pārtraukšana, kā tas bija Brazīlijā, dienvidos ir ievērojams ieguldījums. Tropiskajās valstīs ir jāpārtrauc mežu izciršana, un tas ir, tā ir labā atbilde. Es domāju, ja mēs parūpēsimies par mežiem, meži parūpēsies par mums. Paldies! Lielas paldies! Un tagad Omarī kungam vārds. Monsieur le Président, euh, merci. Paldies, priekšsēdētāji, izteikšos tā, lai neatkārtot iepriekš sacītu un vēlētos piedāvāt referentam divus un trīs ātrus aizrādījumus. Pirmais. Jāpatur prātā, ka 23 gadi ir pagājuši kopš Rio konferences, kas bija reāls Uh, civilizācijas pasākums, pieņemot divus protokols, vienu par bioloģisko daudzveidību un otru par klimatu pārmaiņām. Ir pagājuši 23 gadi, un 20 gadi ir pagājuši no 95. gada, kad uh, tika izveidota apvienoto nāciju ietvara konvencija. Un pirms Parīzes konferences mums vajadzētu palūkoties atpakaļ, kas ir pa šo laiku izdarīts, un arī par to, cik grūti izveidot starptautisku pārvaldību. Šai starptautiskai pārvaldībai, e, kura e, ir būtu spērusi nozīmīgus soļus uz priekšu tajā vai citā jomā, bet tomēr mums ir jāvirzās uz e, saistošiem pasākumiem. Kopš 97. gada esmu piedalījies praktiski visās pušu konferencēs, ļoti labi atceros Kopenhāgenes pušu konferenci, kas bija vēsturiski, un, un arī atceros paziņojumā attiecībā uz fondu um, adaptācijai vairāk nekā 100 miljārdu eiro apvēr, apjomā, un mēs apzināmies, cik grūti to īstenot. Un pēdējais punkts priekšsēdētāji domāju, ka tad, kad mēs runājam pār klimatu pārmaiņām un, un cīņu pret tā mums, ir jārunā arī pār jautājumiem, kas ir saistīti eh, ar filozofiju, antropoloģiju, laimi un Ja mēs šos jautājumus jau neuzdosim, tad pilnīgi viss īstenotās politikas sagrūs, jo uh, uh, 11 miljārdu iedzīvotāju gribēs eh, dzīvot rietumu manierē. Paldies, nākošais runātājs eh, deputāta Ornāno Žils Pārņov pasvītro interesantus punktus, kurus es atbalstu konkrēti tad, kad viņš aicina pasaules valstis um, izveidot fondu, lai mazinātu ciltumnīca gāze efektu, vai arī izveidot konkrēts rīks, kas palīdzētu pavērst pretējā virzienā tendenci un arī man, mani Francijas kolēģi ļoti labi zina, ka līkni pavērst pretējā virzienā ne, ir grūti. Eh, eh, ko mēs varam darīt situācijā, kad daļa valstu uzņemas samazināt izmešu apjomu, savukārt liela piesārņotāja to nedara tāpat arī. Eh, ir jautājums par klimatu pārmaiņām, nu, tiek skatīts tik, kā otršķirīgs. Mums ir jābūt ceļu kartē, lai pārveidotu mūsu pasaules ekonomiku, vietējāk rakstura ekonomikās un. Uh, Šī tehni, tehniskās eh, virzības uz priekšu palīdzētu Eiropai uzturēt spēkā savas start, eh, saistības. Tāpat arī mēs palīdzētu jaunietekmes valstīm veidot mazāk piesārņojošu eh, ekonomiku ar mazāku oglekļu nospiedumu. Paldies! Nākošais runātājs deputāta Utlanda. Paldies priekšsēdētājiem! Eh, paldies eh, visiem eh, iepriekšējiem runātājiem un referentiem. Kopumā pieeja, manuprāt, ir pareiza bet varbūt pietrūks skaidra teksta attiecībā uz to, ko mēs sagaidām no citiem lielajiem piesārņotājiem. Piektajā paragrāfā varētu precīzāk norādīt, kādas šīs gaidas ir Eiropas Savienībā, bet ir vajadzīgas arī atbilstošas eh, gaidas attiecībā uz citām eh, lielvalstīm. Tāpat ir vajadzīgs skaidrs teksts, kur ir runa par eh, izmešu samazinājumu. Praktiski visiem partneriem jānāk klajā ar savu devumu, ņem balstoties uz reālajām iespējām. Īpaši uzmanība ir jāpievērš eh, vismazāk attīstītajām valstīm, tāpat es domāju, ka rezolūcijā ir konkrēti kā runa par finansējumu un piemērošanos, tas ir būtiski, to vēlos uzsvērt un visbeidzot piebildīšu, ka es biju no NV komiteja delegācijā eh, jūra lietu organizācijā. Un nozīmīgi ir tas, ka valstis tiek skatīts ne tikai pēc to lielumu, bet arī pēc ekonomikas nozarēm. IMO dažkārt eh, valda visai konservatīvs eh, viedoklis. Maršāls salas, eh, piemēram, ir ar eh, šajā konferencē, kurā es piedalījos, bija ar savu viedokli, un to norādīja ir apvienotā karalista. Mēs varētu rīkoties līdzīgi. Paldies, tad ir priekšsēdētājs. Tagad dosim vārdu komisijai, lai tā izklāstītu eh, savu viedokli par parlamentu sagatavotu atzinumu. Paldies, eh, priekšsēdētāji, paldies par ļoti. Mm, dzīvīgo diskusiju. Ir ļoti nozīmīgi dzirdēt um, um, reālo situāciju pēc divām nedēļām Bonnā gatavojot šo konferenci. Tā. Mēs apzināmies arī, kādas bažas pastāv, taču mums ir šis jautājums jāskata kā uzticības veidošanas pasākums, kas varētu veidot integritātē un ka, eh, un tā skaitā sagaidot um, tuvojošos Francijas prezidentūru. Un mums ir arī jādomā par to, Un mums ir jādomā arī, kā mēs turpināsim gatavoties šim pasākumam. Esmu eh, pārliecināta, ka būs eh, rezultāti Parīzes konferencē. Vēlos pateikties deputātiem, kuri uzteicā par ņokungu, par vi, visaptverošo darbu. Ir ļoti būtisks punkts, punkts finansējums, komisija pilnībā piekrīt atzinumā sacītai, mums ir jāņem vērā tās inovatīvās idejas, ko jūs esat identificējis. Citās varbūt ir. Dažās no tām ir jāveic kāda dziļāka izpēte, bet eh, kopumā tur ir iekļauti būtiski jautājumi. E, Taiskaitā e, caurskatāmības jautājumi, pārskatīšanas procesi, pārskata atbildība. Atsevišķi jautājumi, kuriem mēs nevaram pilnībā piekrist attiec uz ilgtermiņa mērķiem un Eiropas Savienības ambīcijiem. Bunas e, sesijas laikā mums bija iespēja E, pārliecināt daudzas mūsu dalībvalstis un domāju, ka mūsu nostāja kopumā ir visambiciozākā. Un es uzskatu, ka mēs varam aizstāvēt savu viedokli, lai mēs varētu pieprasīt darbības no citiem. Daudzas gada G20 un Eh, ESO valstis, eh, tām arī ir jāveic eh, nozīmīgi soļi šajā virzienā. Un es uzskatu, ka mēs varam ilgā termiņā apsveikt atsauc uz zinātni, bet jāapzinās, cik grūti ir E, cik grūti bija ru, pārliecināt G7 lielvalsts par daudziem mērķiem, jau kā tās tikās, un es ceru, ka mēs varēsim piekrist Eh, par izmis, izmešu samazinājumu mērķiem. Tās ir dažas pārdomas. Un katrā ziņā vēlos pateikties visiem par ieguldīto darbu. Paldies, un tagad dodu vārdu referentam par ņo noslēgumu piezīmēm. Paldies visiem kolēģiem un referentiem par pamudinājumiem un pār viņu labo gribu virzīt uz priekšu ziņojumu, kā tikko to norādīja komisijas pārstāve. Um, um, Var, e, kā viņa teica, ka e, kalējs ir sastopams smēdē, un tieši tāpat um, mūrnieks ir redzams pie um, jaucāltnes sienas. Tāpat uzskatu, ka mē, mūsu sociāldemokrātu grupa ir vienmēr rīkojusies ambiciošajā sakarā un atgriežos, uzrunāju to, kurš šobrīd man neklausās, gribu viņam sacīt, ka piekrītu tam, kuram mūsu vidū, kurš tiek uzskatīts kā viedais. Cik tiešām, e, Karlhains Florence, jums ir pilnīga taisnība. Jums ir pilnīga taisnība, ka jāsanāk kopā ar referentiem un un eh, jūsu referentam, lai atrastu eh, kompromisu. Tāpēc es domāju, ka mums ir vajadzīgs šīs ambīcijas, tas ir ceļš, kas ir ieskicējams, un es varbūt nepilnībā piekrītu eh, attiecībā uz tiem priekšlikumiem, kas nav realistiski. Ja tie ir realistiski, mēs redzam, ka mērķi ir ambiciozi, un šeit es piekrītu Karlam Heinzam Florencam. Mums ir jārīkojas viendabīgi, ja mēs vēlamies būt eh, sadzirdēti. Tāpat Karls Hainz pareizi saka attiecībā uz zaļā fonda finansējumu. Būs jāskaidro iedzīvotājiem. Ja tas, ko, kas ar to tiks darīts, jo šis finansējums mums ir vajadzīgs, bet ja mūsu planētas iedzīvotāji mūs nesapratīs, kāpēc ir šis zaļais fonds vai kāpēc ir šis finansējums, kas tiek eh, piedāvāts, tad eh, mēs nebūsim sasnieguši mērķi, kas būtu darīt zināmu to, ko es sacīju, uh, Eh, ziņojuma sākumā. Ir steidzamība, ir eh, briesmas, planēta ir briesmās, un mums kop 21, gad, 21 eh, gadījumā ir jārīkojās, mums ir jāvirzas uz priekšu šī pasākuma ietvaros, bet es uzskatu, ka mūsu parlamentāriešu loma ir rādīt ceļu un arī nākt klajā ar priekšlikumiem, kuri dotu iespēju mums izteikties un būt vēl stiprākiem COP21 ietvaros. Mums ir jāatrod kopīgi eh, saskars punkti ar komisiju un ar padomi, jo Eiropiešiem ir jābūt ļoti vienotiem spēku samērziņā, labvēlīgs eh, spēku samūru, samēru eh, COP21 pasākumā. Tuvāko dienu nedēļu laikā sanāks kopā ēdreferenci, lai varētu nākt klaļā ar priekšlikumiem, kuri palīdzētu eh, gūt vislielāko atbalstu gan šeit NV komitejā, gan arī visā Eiropas parlamentā. Domāju, ka šeit ir runa par mūsu ticamību, kas varētu tikt stiprināta. Paldies, turpina priekšsādātājs, un norādu, ka grozījuma termiņš ir 17. jūnijas 18. Grozījuma izskatīšana jūlijā 15. pieņemšana NV 22. septembrī un plenārsesijā uh, oktobrī. Tagad atgriežamies pie darba kārtības, kas ir atmosfēru piesācis bruņojošas vielas. Mēs esam saņēmuši atzinumu, ko ir sagatavojusi Jūlija Gērlinga attiecībā uz emisiju samazināšanu. Ir um, grozījumi mūsu komitejā un itri komitejā un sāksim uzreiz grozījumu izskatīšanu un dodu vārdu referentei Gīrlingai. Uh, thank you, Chairman. Lielas paldies priekšsēdētāji. Mēs uh, jau divreiz esam apsprieduši šo jautājumu komitejā, un es biju paredzējusi pievērsties galvenajiem punktiem grozījumos un neatgriezties pie lietas būtības. Tātad pirmkārt ir jāpieņem, uh, nu, teiksim, binārs lēmums par dažiem punktiem, teiksim, par metāna izslēgšanu, ko prasa viena vai vairākas politiskās grupas, tātad tas šeit kompromiss nav iespējams, tātad vai nu mēs atstājam vai svītrojam, par to būs jābalso. Otrakārt, jautājums par dzīvesudrabu. Atkal vairāki deputāti no dažādām politiskām grupām ierosina iekļaut dzīvesudrabu. Arī tas ir tāds skaidrs lēmums, kas ir jāpieņem komiteja vai nu iekļaut vai nē. Es nedomāju, ka šeit ir iespējams kādu kompromisu piedāvāt, un es arī necentīšos tādu izstrādāt ēnu referents sanāksmē jau izskanēja, ka ja mēs iekļaujam jaunu piesārņojumu, tad vis piesārņotāju, tad vajadzētu veikt vispirms ietekmes novērtējumu, pirms varam pāriet pie balsošanas plenāru sēdē, un es, man grūti atbildēt, uh, cik daudz laika būs nepieciešams, bet procedūra katrā ziņā, katrā ziņā varētu būt gara. Tālāk ir, ir arī arī uh, atzinumu gatavotā komisija ierosina tātad abus šos punktus, gan svītrot metānu, gan iekļūt dzīvesudrabu. Tālāk jautājums par amonijoniem. Nu, šeit nav tik skaidra šī situācija, ir runa par pielikumiem. Vairāki deputāti ir iestājušies par um, elastības īstenošanu šai jautājumā, par iespēju uh, pie šā jautājuma nākotnē atgriezties un izvērtēt, mm, kad tiks izvērtēts direktīvas darbība. Ehm, grūti pateikt šobrīd, vai šeit varētu būt vienošanās vai ne komitejā, bet no diskusijām ar ēnu referentiem es eh, sapratu, ka nav vēlēšanās veidot tādus eh, visaptverošus kompromisus eh, vienu teiksim, iekļaujot otru, izslēdzot un tā panākot kompromisu, bet drīzāk pieeja ir tāda, ka šie jautājumi tiek nošķirt un netiek iekļaut visu, visaptverošā kompromisā. Tāpat jautājumu par mērķiem 2025. 30. gadam, vai tiem jābūt saistošiem vai nē, šeit arī nav vispārējais vienprātības. Vēl dažas citas jomas es um, neesmu paredzējis iedziļināties detaļās, eh, par detaļām mēs diskutējam ar ēnu referentiem. Tātad par šo e, nosūtīšanas elastību dalību valstis dažas vēlas to saglabāt, bet vairums vēlas svītrot tālāk. Bija arī diskusijas par finansējumu. Manā ziņojumā arī ir iekļauts daži aspekti par piekļuvi finansējumam. Mums ir uh, piedāvāts kompromiss, cerēsim, ceram panākt vienošanos. Tāpat par konsultācijām. Nākamais āķīgākais uh, jautājums ir nacionālās gaisa piesārņojuma kontrolas programmas un arī tas, cik uh, tālajoši mērķi tiek izvirzīts šajā ziņojumā, ir tīpaši ANES uh, pielikumos. Kā jūs zināt, dalība parlaments ir uh, pasūtījis ietekmes novērtējumus, un mēs balstamies uz tiem, izvirzot tālajošākus mērķus, un diskusijas par šo jautājumu turpinās. Un noslēgumā gribu teikt, ka vakar padomes darba kārtībā šis jautājums bija iekļauts. Tā bija pirmā diskusija, tas bija tā kā pārsteigums, jo pavisam vēl nesen prezidentūra man apliecināja, ka šis jautājums netiks iekļauts darba kārtībā, tādēļ tas bija pārsteigums. Nekas konkrēts netika panākts, bet uh, vienīgais uh, nu, konkrētais rezultāts bija tāds, ka padome diezgan vienprātīgi vēlas izslēgt metānu. Un tāpat arī uh, bija tāda vēlme panākt elastību attiecībā uz um, uh, amonijuniem. Paldies! Es uh, vēlos sveikt mūsu vidū viesus, ko no Kalabrijas reģiona Itālijā ir uzdācinājis Palučī kungs. Sveicam jūs un tagad turpinām darbu un dod vārdu ēnu referentiem. Mums pirms Žezekas kungs. Jā, centīšos, paldies. Es vēlējos pateikties Jūlijai Gerlingai un ēnu referentiem par konstruktīvu sadarbību. Tātad uh, Eiro 6 ASD un uh, mums pastāv vienprātība ar komisijas priekšlikumu par uh, šo elastīgu pieju jūras transporta emisiju aprēķināšanā. Mēs uh, varam um, šeit runāt par papildu instrumentu, lai panāktu emisiju samazinājumu jūras transportā tālāk par finansējuma iespējām protams, nevar uh, atstāt dalību valstu ziņā vien šo mērķu izpildi, bet jāņem vērā arī uh, programmas, uh, piemēram, apvārsnes 2020. Um, par šiem termiņiem bija ierosināti 5 gadi, tagad 3 gadi, mums nav iebildumē e TP pret to. Uh, tagad eh, izšķirošie punkti. Pirmkārt par eh, dzīvesudrabu. Tas ir jāiekļauj aptvērumā itre komitejas ierosinājums bija nedaudz pārsteidzošs, jo eh, šis emisiju mērķi bija iekļauts savulaik 2005. gadā podimāt ziņojumā, ja tagad Uh, tiktu ierostināts iekļaut dzīvesudrabu, tad Eiropas tautas partijas grupa iestājas par ietekmes novērtējumu. Un, uh, ja komisija nav nākus klajā ar šādu ierosinājumu, mums ir jāievēro savi noteikumi, jāveic ietekmes novērtējums. Tālāk metāns arī ir strīdīgs jautājums. Mēs uzskatām, ka tas nav jāiekļauj direktīvas aptvērumā. Uh, uz metānu attiec lēmums par uh, slogu pārdali vai sadali, un mēs nevēlamies, lai uh, šeit būtu likumdošanas dublēšanās. Un uh, kā vakar ministru padomē tika runāts, metāns ir jāizslēdz no šī aptvēruma tālāk par 2030. gada mērķiem tie ir tālējoši un glūti, grūti saprotami un uh, dalību valstis uzskata, ka varētu būt negatīva ietekma uz lauksaimniecību, un tādēļ mums ir jāizvērtē, kas jau ir paveikts, ir jau panākts 30% samazinājums un jāsadala vienmērīgi šis sloks starp dalību valstīm. Uh, tautas partijas grupa ir gatava sagatavot kompromisu priekšlikumu. Runājot par 2020. gada mērķiem, šeit arī nevar vienmēr noteikt tādu lineāru samazinājumu, jo šie starpos mērķi var izrādīties ļoti dārgi. Mums jāņem vērā investīciju cikli un dalībvalstīm ir jāat ļauj eh, izmantot elastības instrumentu 2030. gada mērķu sasniegšanai, piemēram, šīs trīs gadu vidējais uh, līmenis attiecībā uz uh, Gēteborgas protokolu ir jāievēro spēkā esošie tiesību akti. Uh, un flora, fauna un dzīvotne jau ir iekļauta uh, arī uh, nitrātu direktīvā, un šeit mums ir jāizvēros no dublēšanās. Tagad vārds Dāns kungam. Paldies priekšstādātāji, vēlos pateikties referentei par veikumu. Tāpat pateicos ēnu referentiem un sekretariātu darbiniekiem. Eh, nu, šeit ir eh, vienprātība daudzos jautājumos par eh, gan finansējumu, gan piekļuvi tiesām un tāpat par iedzīvotāju iespējām pārsūdzēt vai vērsties ar sudzībām pret administrācijas bezdarbību. Uh, bet tika pieminēta arī virkne jomu, kurās būs grūti panākt kompromisu, bet mēs turpināsim sadarboties, lai censtos panākt vienošanos, bet būs arī punkti, kur S un D grupa stingri pieturēs pie savas nostājas, tā tad uh, runa ir par šiem mērķiem, mēs nevaram piekāpties FDD, GOE, Zaļie, ALDE. Un mēs uzskatām, ka šādi mērķi dos um, arī pozitīvu ietekmi uz veselību un palīdzēs ietaupīt līdzekļus. Runājot par jaunu ietekmes novērtējumu, es vēlos norādīt, ka kopīga uh, vienošanās par klimatu un enerģētikas politiku ir savstarpēji saistītas, rīcība vienā jomā ietekmē rīcību otrā jomā, un mēs domājam, ka parlamenta veiktie ietekmes novērtējumi dod precīzākus datus nekā komisijas veiktie pētījumi, un eh, es uh, nezinu, vai ir nepieciešams vēl kāds jauns ietekmes novērtējums. Uh, uh, tālāk runājot par uh, lauksaimniecības vēlos pacelt piena glāzi, tas ir Nīderlandiešu piens. Es izbaudu šo pienu un vēršos pret centieniem likvidēt uh, piensaimniecību Nīderlandē, nu kolēģi vairs nav zālē, protams, viņam ir taisnība daļai, ja mēs vairs nedzērtu pienu, neēstu gaļu, mēs samazinātu lauksaimniecības izmešus, bet tad rastos citas problēmas, simtiem tūkstošu bezdarbnieku, mēs zaudētu uh, mūsu uh, olbaltumu avots, ko mums dod pārtika, bet jāsaka, ka rīcība lauksaimniecībā jau ir bijusi, ir dažas jomas, kur nav darīts pietiekam daudz. Protams, arī lauksaimniecībā ir jāspēlē sava loma, bet galvenais ir radīt godīgas spēles noteikumus visiem. Tā Tāpat uh, gribu iebilst Eiropas tautas partijas grupai par metānu un likumdošanas dublēšanos. Nav šobrīd noteikti konkrēti mērķi metānu samazinājumam klimata politikas ietvaros. Uh, un metāns ir ozona prekursors un uh, ozons, un tā ietekme ir ļoti negatīva. Runājot par to, kā uh, samazināt uh, uh, metānu un citus izmešus šeit ir ilgtspējīgi risinājumi iespējami. Un noslēgumā es gribu teikt, ka uh, atbalstu itres ierosinājumu iekļaut šeit arī dzīvesudrabu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad konečnas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos pateikties mūsu referentei, kura ir centusies ris, eh, tik galā ar lielu skaitu grozījumu. Un es uzskatu, ka viņas sagatavotie kompromisi ir labs pamats um, vienošanās panākšanai, un tagad es vēlos vēl norādīt, ka gaisa piesārņojuma jautājums ir ļoti būtisks, jo tam ir tieša ietekme uz Eiropas pilsoņu veselību. Mums ir izdevies pavirzīties uz priekšu sāra dioksīda un uh, slābekļa oksīda emisiju samazināšanā. Tāpat ir uh, labi, ka runājam par uh, daļiņām uh, PM2,5, tas arī ir progress. Tāpat grozījums par Eiro 6 Tas ir uh, transporta uh, emisijas. Uh, to apjoms ir pārāk liels, tas ir jāsamazina. Tomēr, kad mēs uzņemamies saistības, ir jārespektē investīciju ciklus enerģētikā un rūpniecībā, un tas ir vismaz desmit gadi. Uh, ierobežojumi uh, īsā laika periodā ir grūti īstenojami. Tāpat uh, uh, gribētu jautāt komisijai par to, kā saskan šī direktīva ar rūpniecisko izmešu samazinājumu. Un neesmu līdz šim saņēmusi apmierinošu atbildes. Saskatu līdzīgus punktus abās direktīvās. Un vēl viena būtiska lieta Es uzskatu, ka eh, padomē ir panākts progress. Tur bija runa ne tikai par metānu un amonijoniem, bet arī eh, dalību valstu valdības pauda atšķirīgu viedokli no vides komitejas. Es uzskatu, ka mums nevajadzētu izvirzīt pārāk radikālas prasības, jo tad mēs nekādu vienošanos nevarētu panākt tas, kas ir ierakstīts šobrīd šajā dokumentā, ir apmierinoši labi, un mums nevajadzētu pārāk stingri pieturēties pie sarkanajām līnijām. Es šeit runāju par transportu izmešu samazinājumu, par da sīkajām daļiņām, metāniem, amonijoniem, jebkuras izmaiņas uz labo pusi ir apsveicams. Mums nevajag izvirzīt nereālus mērķus uh, un uh, uzstāt uz tādām lietām, uh, par ko esam pārliecināti, ka padomu nekad tos um, nepieņems. Tāpat es gribēju arī atgādināt par to, ka jaunajā direktīvā nevajadzētu pieļaut nekādus izņēmumus. Iepriekš tā mēs esam rīkojušies, agrāk ir bijuši izņēmumi, un tad dalību valstis izmanto šos izņēmumus, un neviens nevar piespies dalību valstīm mainīt savu nostāju. Un tieši šo izņēmumu dēļ dalību valstis var rīkoties bezatbildīgi, pārsniegt emisiju sliekšņus, ir maksimālās vērtības un tam visam ir negatīva ietekme uz citu valstu iedzīvotāju veselību. Mums ir jānostaka maksimālās uh, robežas, bet, uh, kā mēs zinām, piesārņojums valstu robežas nepazīst un tādēļ nevajadzētu pieļaut nekādu izņēmumu noteikšanu, jo jebkura uh, eh, atkāpja, jebkurš uh, izņēmums atstāja negatīvu ietekmi uz Eiropas uh, pilsoņu veselību. GOE NGL grupa ir gatava arī turpmāk sadarboties. Uh, un ceram atbalstīt vairumu kompromisu ar varbūt nelielām izmaiņām un vēlos vēlreiz pateikties mūsu referentei. Es ceru tiešām, ka mēs neizvirzīsim nereālus mērķus attiecībā ar padomi. Paldies! Katrīna Bērdēra diemžēl nevarēja piedalīties šajā sanāksmē, un es centīšos atspogļot viņas viedokli par šo jautājumu. Nu, ja šeit būtu aizvainoti viski ražotāji, tad, nu, reakcija droši vien būtu daudz interesantāka nekā attiecībā uz piensaimniekiem. Bet, nu, tagad tā nopietni Šis jautājums ir ļoti būtisks, um, domājot par mūsu pilsoņu veselību. Cilvēki vienkārši nevar elpot citu gaisu. Viņi elpo to gaisu, kas ir ēkās vai uz ielas, Un tā eh, mūsu visu uzdevums ir cīnīties par eh, to, lai gaiss būtu pēc iespējas tīrāks. Tas, protams, var maksāt dārgi, bet tas jau nav arguments. Simtiem uh, miljonu eiropiešu var nopirkt mobīlos jaunus uh, viettelefonus un gaisa attīrīšana esot nu pārāk dārga. Mums kā politiķiem ir jābūt atbildīgiem. Es vispirms vēlos pateikties Džulijai uh, Gērlingai par Eh, panākto progresu un par to, kā viņa pilda savus eh, referents pienākumus. Tāpat mani priecē kompromiss eh, par to, ka 2025. mērķa emis, gada emisiju samazinājumu mērķiem ir jābūt saistošiem. Tāpat visi atzīst, ka Eiro 6 standārti ir ā, jāievieš pēc iespējas ātrāk. Neatkārtošu arī kolēģi jau iepriekš teikto, bet es vēlos pievērsties diviem elementiem. Pirmkārt, šī priekšlikuma izvirzītie mērķi, cik tiem ir jābūt tālējošiem. Mums nevajadzētu šos Uh, mērķus padarīt pieticīgāks, jo komisija varētu atsaukt šo priekšlikumu, baidoties no uh, padomas reakcijas. Es domāju, ka mums ir jāizvirz tālējoši mērķi, lai attaisnot Eiropas pilsoņu cerības. Otrs punkts ir lauksaimniecības loma, un šeit es atgriežos arī pie amonijoniem. Vakar dienas padomas secinājumi Nu, es neesmu īsts eksperts uh, šajā jomā gan, bet uh, es citēju, daži ministri apsveic to, ka metāns uh, tiek izslēgts no aptvēruma. Tas nenozīmē, ka padomu vienprātīgi vēlas metānu izslēgt, bet, nu, Džūlija varbūt ir labāk informēta par to, kas notiek padomē. Uh, par metānu kopumā runājot, tas nav tehnisks, bet gan politisks lēmums, vai nu uh, izslēgt metānu vai nē. Es nesaskatu nekādu pamatu paziņot, ka viena nozare ir tik svarīga, ka to mēs kopumā izslēdzam no diskusijām par gaisa kvalitāti. Nu, bet varbūt ir kaut kādi politiski iemesli, kādēļ metāns tiek izslēgts. Tiek eh, teikts, ka citi tiesība akti attiecoties uz šo jomu, bet nu nav taisnība, neviena tā, šāda tiesība akta nav, kur būtu konkrēta runa par metānu. Uh, un viss tagad tiek atstāts dalību valstu ziņā, vai viņi cīnīsies pret metāna izmešiem un citām siltumnīca efekts gāzēm vai nē. Tā tad nav nekādu konkrētu mērķu šajomā noteikti. Manuprāt, tas ir viens no svarīgākiem elementiem šajā priekšlikumā. Tas pats sakāms par amonija joniem, nu ja tos izsvītrot no priekšlikuma, tas tikai novājinātu šo dokumentu. Noslēgumā es uzskatu, ka mums ir jāizvirs tālējoši mērķi šeit parlamentā un esmu pārliecināts, ka šo referenti mēs varam panākt arī diezgan iespaidīgu kompromisu. Paldies! Lielas paldies. Un tagad vārds Teilor kungam. Lielas paldies priekšstādātā Teilor kungs runā bez mikrofona. Sorry. Es atvainojos, saka Teilor kungs. Labdien visiem! Man sauc Keith Taylor, un es šeit esmu zaļo koordinātoru, ēnra koordinātoru aizstājējs. Viņš atvainojas, ka viņš nav klāt, Viņš saka, ka eh, ambīcija līmenis komisijas priekšlikumā ir daudz par zēmu. Daudz var darīt ar mazākām izmaksām. Turklāt Eiropas parlamenta paša ieteikmes novērtējums liecina par to, ka mūsu klimata politika tālāks eh, gaisa eh, kvalitātes uzlabojums padara mazāk dārgus. Mēs vēlamies, lai 2025. gada uh, saistība, e, mērķi būtu saistoši. Vēlamies pateikties Gardīnas kundzei par visu viņas darbu. Viņa nebūs pārsteigta par to, ka viņas priekšlikumi mūsu skatījumā nav gana tālējoši. Tāpēc mēs piedāvājam augstākas ambīcijas, pamatojoties uz to, ko komisija uzskatīja par meh, maksimālo tehniski paveicamo līmeni. Taču patiesībā tas nepa, nav īstenais maksimums, jo komisija nevalvā neņem vērā tehniskos uzlabojumus vai netehniskos risinājumus tādus kā, piemēram, uzvedības izmaiņas. Mēs esam gatavi iestāties par kompromisiem oficiju līmenī, taču mēs neatteiksimies no tiem līmeņiem, kurus pieprasīja Eiropas parlamenta ietekmes izvērtējums. Raugoties uz to, cik izmaksā mūsu sabiedrībai slikta gaisa kvalitāte un uz tiem pasākumiem, kas to varētu risināt, tas mums ir būtiski svarīgi. Iztīrot gaisu, kur ievēlojam, svarīgi, lai katra nozara darītu savu daļu, tā skaitā arī lauksaimnieci. Tāpēc mēs esam pret jebkāda veida e, izņēmumi attiecībā uz amoniaku vai metālu mēs piefiksējam, ka ITRI sava, komiteja savā atzinumā piedāvāja metānu svītrot, tā vietā merkuriju iekļauj, uh, eh, dzirsudrapu iekļaujot. Tā lai mm, tas tikai liecina par lauksamniecības lobijas spēku. Atgādināšu, kolēģi, ka mēs kā deputāti, mums jābūt tādiem, ka mēs nedrīkstam zaudēt mūsu visu Eiropas iedzīvotāju kopīgās intereses. Amoniaks ir galvenais, kas izraisa uh, sekundāro PM, turklāt uh, ozonslāns cieši no metāna. Mēs nepieņemam to, ka šie jautājumi tiek atlikt uz citu priekšlikumu. Mūsu rīcībā ir dati, un mēs zinām, ka ir ļoti daudz pasākumu, kurus var īstenot par ļoti mazu maksu vai vispār bezmaksas. Tāpēc mēs teiksim vienkārši jārīkojas. Runājot par dzīvesudrabu iekļaušanu, pat ITRE komiteja, kas nevienmēr uh, piebalso mums, saprot, cik tas ir svarīgi. Dzīvesudrabs uzklājas pārtikas ķēdē, un to, tas neaprobežojas ar nacionālajām robežām, un tas ir ārkārtīgi toksisks dzīvesudraba samazināšana tikai augu līmenī, tikai rūpniecības uzņēmumos nepietiek. Ar to nepietiek. un ir noslēgta minimācija konvencija, un tās secinājumi ir jāizsno darbos. Tad vēl ir mazāk strīdīgi jautājumi, kāpēc nepie, nevajadzīgas elastības svītrošana un uh, viss neaizsargātākot sabiedrības grupā aiz, aizsargāšana no piesārņot gaisa. Zaļie ir pārliecināti par to, ka radīsim plašu kompromisu uh, Um, par šiem jautājumiem. Paldies. Un tagad Pedičīnī, kungam vārds. Grazie, prezidente. E... Paldies, priekšstādātāji. Arī es vēlos atbalstīt kolēģi iepriekš sacīto. Es augstu vērtēju Gerlings kundzi ziņojumu, pateicos viņai par viņas centieniem, īpaši pateicos par to, ka viņa mēģināja ieskicēt kompromisu kontūrus jo gal galā e, pilsons ir lēmumu pieņemšanas procesa pašā centrā, runājot par informāciju. Piemēram, mēs pieprasījām, e, lai pilsoņi sniedz informāciju, jo viņiem ir tiesības dzīvot e, labvēlīgos apstākļos. Piemēram, runājot par piekļuvi tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, mums ir jāvienkāršo piekļuvi tiesas procedūrām, lai piesārņotāji tiktu ātrāk sankcionēti. Tad vēl ir jānosaka neatkarīga iestāde, kas pārbaudītu informācijas um, precizitāti un atbilstošo pasākumu īstenošanu. Runājot par ambīciju līmeni, kas ir jāizvirs 2030. gadam, šajā direktīvā mēs no tā gosim labumu tikai tad, Ja 2025.30. gada periodam nacionālās apņemšanās būs atbilstošs paveicamajam un būs tālajošāk nekā mērķi, kas izvirzīti 2030. gadam. Šiem mērķiem mums ir jābūt saistošiem, kā to norādīja arī iepriekšie runātāji. Metāns un amoniaks nav jāizsvītro no šī aptvēruma. Mēs uzsveram, ka jāiekļauj dzīves sudrabs arī, un ka ir ļoti svarīgs, svarīgi ņemt vērā iedeks novērtējumu. Dzīves sudrabs ir ārkārtīgi toksisks, tas pārstrādājas meto, met, dzīves sudrabā, un tas īpaši var ietekmēt zivju dzīves, jāskatās uz uh, nervu sistēmas ietekmi, uz reproduktīvo sistēmu, un arī to, kā tas ietekmē smadzeņu attīstību. Ja sievietes, kas ir stāvoklī, tiek pakļautas mm, riskam, tad, tad jāņem vērā, kāds ir sadarbs viņas ietekmē. Dorfam kungam vārds lūdzu. Ente. Paldies, priekšsēdētāji. Mekti. Jā, es vēlējos runāt par otro punktu, esmu iesniedzis arī grozījumus. Uh, runājot par uh, metāna izslēgšanu, es domāju, ka lauksaimniecība tiešām rada šos izmešus, bet, nu, jādomā arī par to, kā vispār var samazināt izmešus. Nevar taču dzīvniekām vienkārši teikt, ka ir jāsamazina emisijas. Tad ir vai, nu, jāsamazina dzīvnieku skaits vai jāfiltrē šīs, e, šie izmeši, teiksim, ir jābūt hermētiski noslēgtām telpām, no kurām neizplūst gaiss, un tad ir e, caur filtru jāizsūknē šis gaiss. Un no dzīvnieku labturības viedokļa šādi risinājumi ir diezgan apšaubāmi. Un uh, es iesniedzu arī otru grozīmu par mm, maziem vidējiem uzņēmiem līdz pat 50 uh, uh, lopiem izslēgt no šī aptvēruma, tīpaši kalnu reģionos, um, jo pretējā. Ja Eh, gadījumā šie mazie uzņēmumi kalnu reģionos būtu apdraudēti. Un, eh, paldies, tas ir arī viss, ko vēlējos teikt. Lielas paldies, Rēta kungs. Otis kungs, paldies. Nu, <clears throat> eh, pamatā tas ir atbalstāms, te dažas daži precizējumi varbūt būtu nepieciešami, ir uh, atbalstāms kājas kvalitātes uzlabojums, bet ir arī jābūt šiem pasākumiem reāli īstenotiem. Uh, šo par dzīvesodrabu es atbalstu arī manā vēlēšanu apgabalā. Daudz, daudzi reģioni iztiek no uh, no turisma, un tad kaut kur tūmā tiek būvēta ogļu uh, elektrostacija, un uh, tad vairs uh, šis tīrais gaiss nav kā priekšrocība, tas ir piesārņots un tādēļ vides komitejai ir arī jārūpējas par to, lai tiktu iekļaut šeit dzīvesudraps, mums ir jāpauž politiskā grība parlamentā, sarunās ar padomi un komisiju, lai uh, tas tiktu ierakstīts tiesību aktos. Ir politiskā grība, to es konstatēju, un tagad mums ir arī jānovērš uh, šādu kaitīgu vielu nokļūšana uh, vidē un jāsamazina to izmeši. Bet, protams, uh, ir jārunā arī par uh, reāliem mērķiem, kas ir īstenojami un uh, protams, galu galā mēs samazinātu sliktas gaisa kvalitātes izraisīto nāves gadījumu skaitu, bet mums ir arī jāsaskars ar dažādu lobiju spiedienu un galu galā visi šie mērķi tiek uh, Eh, pazemināti, bet mums ir jārūpējas par to, lai Eiropā kopumā būtu labs, laba gaisa kvalitāte un visajām nozarēm ir jādod savus ieguldījumus. Um. Paldies, Rītamas eh, kungs. Es runāju kā referents lauksaimniecības komitejā par šo lību. Es, protams, arī strādāju eh, par piensaimnieku Nīderlandē, tātad saprot, par ko runāju. Tātad Grotis kungam reaģēt, līdz pat var sacīt, ka piena nozarei ir arī jāsniedz savs, savs ieguldījums, tāpat kā visai lauksaimniecības nozarei. Tā jau arī pagātnē ir bijis. Tas ir viens no punktiem, kas izskan uh, lauksaimniecības komitejas ziņā. Kopš 1990. gada ir spērt nopietni soļi, lai samazinātu ogļu nospiedumu. Vairākas valsts ir darījuši vairāk nekā citas jānodrošina godīgi noteikumi lai visas valstis īstenētu tādas pašas centienus samazināt um, siltumnīca efekta gāzu izmešas. Fakts ir tāds, ka metāns ir ozona prekursors. Komisija skaidri nenorādīja, nenorādīja, kāda būs gaisa kvalitātes ietekme pasaulē. Mēs vēlētos zināt, kāda būs ietekme, pirms mēs uzliekam kaut kādas noteikumus, izvirzām 2030. gadā, mēs kā likumdevēji. Un arī Gētebergs protokols nav iekļauts. Atspriežot to ar ekspertiem ministriem, es zinu, ka daudz cilvēki ir teikuši, ka metāns tiek uzskatīts par siltumnīca efektu izraisošu gāzu un sekundārs aspekts ir tas, ka tas piesārņo gaisu, taču tagad tas tiek regulēts kā siltumnīca efekta gāze. Mēs teicām, ka nekas konkrēts likumdošana uh, tiesību aktos neparādās, taču metāns tiešām ir ļoti svarīga gāze, un tam būtu jāpēnes pārāgoties uz Eiropas parlamenta pētījumu. Šāds skatījums uz metānu arī atvainojas. Tas ir 20 piek, mm, piec reizes spēcīgāka siltumnīca efekta izraisošā gāze nekā ogleklis. Tas var ievērojumu lomu spēlēt samazinot siltumnīca efekta gāzu samazinājumā. Taču lūdzu, e, piešķiriet laiku un iespējas to darīt. Mums ir nepieciešams racionāls risinājums. Lauksainiecības nozara varētu uh, spēcīgs kompensējošs mehānisms apkarojot klimata izmaiņas. Taču, ja mēs eh, lauksaimniekiem izvirzām prasības jau tagad, tad eh, tas būtu pārāk. Dāns kungs ir ieturējis glāzi piena, bet daudziem cilvēkiem ir praktisku praktiski risinājumu, kā samazināt piena patēriņu ne tikai pārtiks ķēdē, bet arī uzglabāšanas ziņā. Dažkārt te ir runa tīri par uh, govi turēšanu hermētiski noslēgtās kūtīs. Liels paldies, šērija Perikundze, lūdzu. Danke vēl. Paldies, priekšsēdētāji. Es nezinu, ko lai saku, esmu mazliet apjukusi. Es nesaprotu, kāpēc. Vai izskanēja tas, kas izskanēja, esmu lauksaimniecības komitejas eh, ēnu referenti bijusi pagātnē. Un Hārtemena kungu esmu tagad uzklausījis, dzirdējis un runājot par amoniaku 2025. gadā tas būtu jā, jāsvitro un attiecībā uz metānu. Es cīnījos par šo rindiņu, bet tagad es dzirdu pilnīgi atsevišķu stāstu no tās pašas partijas, nu, lai nu kā nebūtu. Esmu nedaudz apjukusi, bet nu referentiem tā gadās. Lai kā nebūtu, es pilnīgi atbalstu Jana Hautamā sacīto un atbalstu arī citu sacīto, jo ir jau viegli teikt, metāns ir jāsvītrot. Taču būtībā tas nozīmē, ka ģimenes govs, govis kalnos lielie uzņēmumi ir veikuši samazinājumu par 65%, taču fermērā 40-60 govīm nevarēs tādu samazinājumu panākt. Tas nozīmē, ka arī mums nevajadzētu importēt soju no, Rot no ārzemēm savu Rotterdamas ostu. Es baidos, ka taisnība ir man nevis jums. Pēc vairākiem gadiem jūs visi teiksiet, ah, mūsu nodomi bija labi, bet nu patiesībā bērns nu, tiek izmests ar paļošanās ūdeni. Es piedāvātu jums par to padomāt un par sekām pirms jūs balsot. Paldies! Lielas paldies, tev dodu vārdu komisijai, Verhehai kungam. Jūs varat komentēt par Eiropas parlamenta deputātu piedāvāto grozījumu. Paldies priekšstādātāji, godātie delegāti. Vēlos jums pateikties komisijas vārdā vēlreiz liels paldies jums par uh, jūsu centieniem lielo darbu. Mēs tiešām uzskatām, ka šis eh, jautājums ļoti svarīgs, ietekmē visu Eiropas Savienības pilsoņus, viņu veselību ļoti jutīgā veidā, taustāmā veidā daudz jau to pieminē. Ņemot vērā laika ierobežojumu, izteikšos īsi. Šī nav pirmā reize, kad mēs šeit uzstājamies. Varbūt par pamatu izmantošu vairākus jautājumus, uz kuriem norādīju, kurus piedāvāja referents, un tad mēģināšu atbildēt uz dažiem komentāriem, kas izskanēja šajā kontekstā. Pirmkārt, tas, kas ir uzskaitots kā binārie lēmumi, es nedaudz jums pateikšu par dzīvesudrabu. Mēs tiešām piekrīstu tam, ka dzīvesudrabs ir ļoti toksisks piesārņotājums, tas ievērojami ietekmē vidi. Un Tiešām daudz jau ir izdarīts minimāta kontekstā, taču Eiropas Savienībā dzīvesudraba izmeši, mm, nu, ievērojams dzīvesudraba izmeši nāk no ierobežotiem cēloņiem, plašiem industriāliem procesiem, eh, dedzināšanas iekārtām, īpaši saistībā ar oglēm emisiju samazināšanas direktīva un BIT secinājumi nonāca pie secinājuma, ka pašreizējais ietvars ir pietiekams, lai samazinātu dzīvesudrabu izmešus. Tāpēc mēs uzskatām, ka dzīvesudrabu iekļaušana nek kontekstā būtu pareizais risinājums pat labam. Runājot par metānu, arī šajā gadījumā, kā jau tika norādīts, uzskatām, ka tas ir ievērojums prekursors uh, zemes līmeņa ozonām, kas ietekmē veselību un arī siltumnīca efekta gāzes. Mēs piekrītam tam. Mēs nepiekrītam tiem argumentiem, ka te ir runa par dubultu regulējumu. Tie ir drīzāk divi tiesību akti, kas tiek izmantot divās politikas jomās, un tomēr Iespējams, esat dzirdējuši, ka komisija vakar uzstājas padomē, tur tiešām bija vairākas dalībvalsts, ja, ja to nevar nosaukt par plašu grupu, kas iestājas par metānu svītrošanu. Un jūs redzējāt, ka komisārs lūdza padomas locekļus izskatīt alternatīvas nekā svītrošana, jo mēs nevēlētos, lai metāns vispār būtu svītrots. Atgādināšu arī to, ka metāna samazinājums nāktu ne tikai no lauksaimniecības nozars, kā pat labi man ir paredzēts, iespējams atceraties, ka mēs neizmantojam visu samazināšanas potenciālu, bet tikai to, kas bieži vien tiek dēvēts par nulles izmaksu emisijām. Tā ir apmēram viena trešdaļa, ko sniegt lauksaimniecība un pārējo uh, vienu trešdaļu enerģētikas un atkritumu nozara. Tātad te nav runa tikai par lauksaimniecību. Runājot par amonjaku. Arī šajā gadienā tas ir piesārņotājums, kas izraisa daudz reakciju. N nozīmīgi risināt, ja vēlamies samazināt uh, veselī, ietekmi uz veselību no netīra gaisa, amonjaks ir nopietnas prekursors smalkajām daļiņām, to mēs arī esam redzējuši pirms pāris nedēļām mēnešiem um, bija piesārņojuma epizodes pilsētās, ko izraisīja amonjaka emisijas no lauksaimniecības nozares. Arī šajā gadienā esam ņēmuši vērā visas bažas, mēs tās atzināmies. Atkārtošu, ka mums nav ne mazākā nodoma ar šo instrumentu um, smagi skarts mazos lauksemniekus, mums arī nav ne mazākā nodoma eh, visus lopus turēt kūtīs, lai panāktu metāna samazinājumu. Vēlos jums apliecināt, ka Mēs saprotam jūsu lielās bažas, līdz ar to mēs turpināsim ar jums sadarboties strādāt pie šiem jautājumiem. Runājot par 2025. gada saistošajiem mērķiem, jau pagātnē esam teikuši, mēs tiešām saprotam parlamentu vēlmi nodrošināt, ka ir uh, drīza uh, reakcija, nevis uh, vienojamies par jaunu politiku, tad desmit gadus neko nedaram, tad pēkšņi pamostamies secinot, ka nekā nebija atbilstoša darbības 2025. gada mērķu padarīšana par saistošiem var ietekmēt investīciju ciklus, kas e, ir paredzēts 5-15 gadiem, taču mēs saprotam jūsu parlamentāriešu iesniegto grozījumu nodomu, jo tas saistīts ar piekļuvu finansējumiem, finansējumam citiem līdzekļiem. Tas, protams, ir saprotams Tas ir saprotams bažas. Runājot par ambīciju līmeni, arī šajā gadījumā gribu vēlreiz paust savu atzinību tam, ka sākotnējais ietekmes novērtējums tiks sniegts. Tajā atrodam papildu informāciju, kas ļoti vērtīga. Tas arī tur izskan papildu ietekme, kas iziet no politikas, klimata sasaitē politiku. Mēs pat labam esam Eh, krustugunīs starp tām grupām, kas saka, ka mēs esam pārāk ambiciozi, un tām, kas saka, ka esam par maz ambiciozi. Padomē izskanēja viedoklis, ja viens nedaudz atkāps no emisiju samazināšanas vai no koncepcijas, kas tiek izmantot šajā kontekstā, tad kopējā ambīcija līmenī attālums ar dažādām nostājām var nebūt tik liels, nekā varētu no ārpus likties. Runājot par Euro 6, kāds to pieminē, mēs komisijā ļoti nopietni strādājam, mēs esam spēruši ļoti nopietni pirmo soli, sagatavojot priekšnoteikums ziņošanai par eh, saucamajām real world emissions, lai tas ir pirmais solis, lai vienotos par maksimālo dīzeļu automobīļu izmešu līmeni. Es domāju, tas arī ir viss, kas man bija sakāms. Pat labi, vēlos apstiprināt, ka mēs ar vienu esam gatavi sadarboties ar jums un sniegt jebkādu atbalstu, kas varētu būt vērtīgs tuvāko nedēļu mēnešu laikā. Paldies! Thank you to you and... Paldies! lūksim tagad referentu noslēgt diskusiju, ja iespējams īsi. Es izteikšos ļoti īsi, paldies priekšsēdētāji, atbildēšu uz pāris jautājumiem. Pirmais ir jautājums par ietekmes izpēdi. Un šeit ir politisko grupu vidū bijušas augstlīmī ambīcijas. Es no savas puses gribu norādīt, ka tas ir jāskat ļoti piesardzīgi. Mēs zinām, ka ir notikušas korekcijas, balstoties uz 2013. gada referents scenāriju parlaments neizmantoja šo, bet izmantoja dekarbonizācijas scenāriju, kas ir ņemts no komu, komisijas paziņojuma ar at, atšķirīgiem skaitļiem, lai gan tas ir indikatīvs. Tas norāda, ka ar atšķirīgām izmaksām var sasniegt lielākas ambīcijas. Daži to izmanto kā gandrīz vai bībeli, tā tas nav. Arī gribu norādīt, ka vienošanās, kas tika panākt padomē par enerģijas ietaupīšanas mērķiem, kas bija 27% uz 30. gadu, bija indikatīva un nesaistoša rakstura. Bet eh, ir, um, kas to uzskata par saistošu. Mana nostāja skaidrs, vienmēr esmu mēģinājis izteikties skaidri Es uzskatu, ka komisijas priekšlikums ir gan ambiciozs, ar to var strādāt, un mums ir grozījumi pielikumos, un es gribētu lūgt deputātus pārdomāt visai rūpīgi, jo, manuprāt, labāk būtu fleksibilitātes mehānisms priekšlikumā, kas dotu iespēju mums E, veikt korekcijas nepārtraukti, un tas būtu daudz labāks veids, kā šo jautājumu risināt. Un mans, e, man otrā piebilda un pēdējā ir tā, ka mēs uzskatām, ka mums nebūtu jāizturas kā pret saistošām padomas paustām lietām, bet es gribētu sagatavot ziņojumu, kas ir paliekošs, bet ja mēs eh, būsim pārāk tālajoši, tad pastāv risks, ka tas, kas šobrīd ir uz galda, var tikt atsaukt. Būsim realistiski attiecībā pret to, ko mēs varam uh, sasniegt. Jo, manuprāt, arī mēs visi esam piekrituši arī. Un it īpaši grib pateikties deputātei Konečnai par viņas devumu, jo viņa to, jo viņa visu noformulē varbūt labāk eh, nekā es, bet mēs darbu turpināsim un sadarbībā ar referentiem turpina priekšsēdētājs paldies un tagad pāriem pie pēdējā darba kārtības punkta, kas ir Eiropas Savienības stratēģija attiecībā uz Adrijas un Jonijas jūras reģionu. E, un šeit es dodu bez kavēšanās vārdu referentam, kas nāk klāja ar savu atzinumu un pēc tam ēnu referentam komentāriem. Uh, deputāts e, Fonte vārds jums paldies, tā kā ir jau vēls, izteikšos ļoti īsi chiama alla cooperazione quattro paesi europei. Mēs runājam par Eiropas stratēģiju attiecībā uz Adrijas un Jonijas jūras reģionu, ka šeit ietilps četras Eiropas un četras ārpus Eiropas valstis, tātad tas ietekmē ļoti plašu apgabalu un ļoti lielu, konkrēti 70 miljonu lielu iedzīvotāju skaitu. Šeit ir runa par reģionu labklājību, balstoties uz izaugsmu un darba vietu veidošanu. Tāpat arī tas palīdzētu integrēties Eiropas Savienībā valstīm, kas jau ir kandidāts Un šeit ir izaugsme, zilā iz, izaugsme, um, apkārtējās vidas aizsardzība un ilgspējīgs turisms būtu četri pīlāri. Protams, mums, mums bija jāiekļaujas ļoti īsā tekstā 1500 vārdos, bet esmu optimists un ceru, ka grozījumi dos iespēju papildināt šo tekstu kurš ir visai koncentrēts. Ir ekonomisks un sociāls atbalsts šim apgabalam, respektējot apkārtojo vidi un ilgtspējību. Un doma par to, ka valstis ārpus Eiropas Savienības, kas piedalās šajā projektā, to īsteno respektējot tās normas un standarts, kas un mērķus, kas ir eh, norādīti Eiropas Savienības stratēģijā, un arī ļoti nozīmīga loma ir vietējām, eh, vietēja līmeņa valdībām. Stratēģija balstās uz makro reģionu principu, kas darbojās jau iepriekš, un kas ir devusi pozitīvus rezultātus, piemēram, Baltijas rēģi, jūras reģionā un Donavas reģionā. Tas ir nozīmīgs izaicinājums, un mēs zinām, ka šo makro reģionu ekonomiskie resursi ir visai ierobežoti, tīpaši salīdzinot ar diviem jau esošajiem makro reģioniem. Un ar prieku dzirdēšu jūsu ieteikumus un lasīšu jūsu grozījumus, jo es domāju, ka mēs varēsim strādāt šajā jomā padziļinātākā, plašākā veidā. Eh, šeit ir paredzēta savu procedūru, bet mēs vēlamies konkrēti koncentrēties uz vidas kritērijiem. Paldies, un nākošais runātājs deputāte Švica. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, paldies par šī ziņojuma sagatavošanu. Un it īpaši raugoties no vīdes aizsardzības un ekonomiska aspekta, eh, analizēju jautājumus, raugoties no apvēt un NV komitejas viedokļa, tāpēc varbūt vairāk man būs sakām afecanāksmē. Kā jūs visi zināt, un kā deputāta fronta sacīja, mēs uz šo tekstu koncentrējamies un iesniedzot grozījumus, es mēģināšu panākt atsevišķas izvaiņu ziņojumā, bet manuprāt, svarīgi ir ietekmēt tās valsts, kas nav Eiropas Savienības valsts, lai tās ievērotu mūsu standārts. Ir īpaši tas viss paužas Adrijas reģionā, jo ir valstis, kuras ir tikai kandidātu valstis. Bet tām ir jārīkojas saskaņā ar Eiropas regulējumu un domāju, ka šāda stratēģija dos iespēju pieturēties pie Eiropas Savienības noteikumiem un konkrēti es atsaucos uz eh, atkritumu noteikumiem. Kā jau es sacīju, es iesniegšu vairākus grozījumus, bet kā jau sacīju sastajā punktā, atkritumi un notekūdeņi ir būtiskākie jautājumi šeit, tāpat arī jūras transports, bet mana prioritāte būtu pievienot uh, kruīzu turismu, kas attīstās Adrijas reģionā pēdējo laikā. Tāpat arī eh, runājot par Natūru 2000. Es gribētu Eh, papildinājums ceturtajā punktā. Visā pārējā lielākoties ir runa par detaļām un varbūt nav īstais brīdis uz to koncentrēties. No vidas aizsardzības viedokļa es domāju, ka mums ir jādara viss, lai panāktu to, ka valstis, kuras nav dalība valstis, un šeit mēs atsaucamies uz reģionu ar 70 Eh, miljoni iedzīvotāji eh, pār Eiropas noteikumu ievēru, ievērošanu, kas būs jāievēro tad, kad valstis pievienosies Eiropas Savienībai. Paldies! Un nākošais runātājs deputāts Paulūči. Paldies priekšsēdētāji! Piekrītu referenta sacītajam. Šis makroreģions ir nozīmīgs um, punkts Eiropas integrācijai, kopīgai politikai, teritoriālai politikai un šīs re, reģions ir apgabals tā ar Balkāni ir vienā pusē, Adrijas jūra otrā pusē, tas ir ļoti strateģisks re reģions austrumu, rietumu virzienā, un gribu runāt par šiem aspektiem. Pirmkārt, cīņā par CO2 izmešiem. jāuzlabo infrastruktūru, struktūra jākoriģē tās kļūdas, kas pieļautas ir uh, eh, TNT izveidē, jāstiprinā starp savienojumi un uh, koridors starp austrumiem un rietumiem. Tālāk eh, ir nepieciešams finansējums sēt projektus un tāpat runājot par klimatu pārmaiņām, ir jā, un vidas aizsardzība ir jācīnās pret eroziju, tālāk nākošais grozījums - bioloģiskā daudzveidība. ir jāstiprina tīklus Natūra 2000. Vēl viens grozījums ir tiecas uz eksperimentāliem projektiem, kas attiecas uz vēsturiskiem centriem. Paldies! Nākošais runātājs eh, deputāts Dankāns. Paldies, priekšsēdētāji, šī ir būtiska pieeja un vajadzētu pateikties referentam par paveikto. Esmu no Skotijas, eh, kur robežojas ar citām, eh, kurai ir jūras robežā ar faced not solely by uh, the EU itself, and I will reflect. Ar citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Es apsveicu pieeju no lejas uz augšu. Ļoti uh, daudz mēs esam runājuši par pieeju no augšu uz leju un domāju, ka šajā gadījumā mums ir jāpiesaista ne tikai nacionālās, bet vietējās Eh, valdības, tāpat ir jāapzinās pilsētu, provinču eh, pil, eh, problēmas un ir jāpainās ar vislabāko pārvaldības praksi. Šajā ziņā jums ir manas atbalsts. Zināmas bažas man ir attiecībā uz ogļūdeņa ražu ieguvi. Skotijā ir. Uh, bagāti Eh, bagātīgas jūras ieguves vietas. Bet es uzskatu, ka vides aizsardzība ir ļoti nozīmīga. No manas puses tas ir viss. Paldies, paldies, turpina priekšsēdētājs deputāti Meisner tagad. <laughs> Jā, thank you very much. Eh, vielen Dank auch an den von mir. Liels paldies arī. Uh alt, atzinumu autoram. Tātad tas ir jūras stratēģija, runa par jūras reģionu un ir jāņem vērā arī Eiropas mērogā apstiprinātā jūras politika. Protams, jāskatās, kāda ir Baltijas jūras stratēģija, Melnās jūras stratēģija, tādas vēl citas jūras stratēģijas pastāv un tagad jau septiņus gadus pastāv integrētā jūras politika, pa, eh, kurā ir teikts, ka pastāv izaugsmas potenciāls arī uh, izmantojot jūras resursus. Uh, pirmo punktu var pilnībā atbalstīt, arī otro punktu, protams, mēs ietekmējam arī trešās valstis ar savu uh, zvejniecības politiku, mums ir partnerība ar kaimiņu valstīm, protams, ir svarīgi arī nākotnē saglabāt zivju krājumus, ir jāievēro arī kopīgie principi. Um, trešais arī šī zilā izaugsme, tas ir apsveicams punkts, šeit ir liels potenciāls Uh, uh, ir arī um, jādomā par kruīz turisma ilgtspējīgu raksturu nodrošināšanu, bet arī piekrasts turisms ir uh, svarīgs un varētu ir uh, ieņēmuma avots tālāk sastais un septītais punkts. Protams, sastajā punktā ir pareizi norādīts, ka uh, energoresursu ieguvē e, šelfā varētu būt problemātiska, bet e, nu, mums ir arī jādomā par enerģētikas e, savienību Un tomēr jāatbalsta arī resursu izmantošanu, un es gribētu teikt, ka ir jāliek uzsvars uz atjaunojumiem enerģijas avotiem un, piemēram, vēja elektrostaciju izvietošanu jūrā. Šeit ir potenciāls. Un tālāk šeit ir arī runa par uh, saimniecisko darbību, ir tāda darbības veidi, kas ir videi draudzīgāk un kas mazāk draudzīgi, un tādēļ es domāju, mums vajadzētu precīzāk runāt, neizvairīties, bet esmu gatava iesniegt grozījumus par šiem jautājumiem, bet kopumā šeit ir daudz labu priekšlikumu. Paldies! Tagad Florence kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlējos norādīt, ka mm, šis referenta priekšlikums ir labs izējas punkts, daudz kas ir atbalstāms, esmu paredzējusi ar grozījumiem panākt papildu uzlabojumus un iekļaut arī papildus aspektus, kā to norādīja referents. Es domāju arī, ka komisija ir eh, jādomā par eh, vides saglabāšanu, jūras piekrastes vides saglabāšanu, jo pagātnē īstenotā politika eh, nav bijusi pareiza šajomā. jomā Mums ir jāuzsver konkrēti punkti, ja mēs vēlamies virzīties uz priekšu, jārunā par konkrētām problēmām, piemēram, manā reģionā, Apūlijā. Ir pat pieņemta īpaša rezolūcija par uh, situāciju, par uh, kaitēkļiem, kas izplatās. Un es domāju, ka mums ir jāviet, jāveic papildu pasākumu, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību, un kaitēkļu iznīcināšana ar pesticīdiem nav tas labākais risinājums. Un mums ir arī eh, ir stingrāk jāformulē eh, ziņojumā, eh, atzinumā iek, iekļautās prasības eh, ierobežot eh, enerģijas ieguvi jūrā un tāpat domājot par klimatu konferenci un CO2 izmēšu samazinājumu. Abrūco notika demonstrācija, kurā piedalījās 60 tūkstoši cilvēku uh, protestējot pret jebkādu naftas ieguvi Abrūcova reģionā vai Adrijas jūrā, ir jāaptur jebkādu šādu projektu īstenošanu. Un runājot par dažādu eh, rūpniecisko objektu izvietošanu jūrā, piemēram, Prindisi reģionā uh, ir nepieciešams īstenot vides attīrīšanas programmas, nevis vēl rad, būvēt kādus objektus, ka šo problēmu varētu tikai vēl uh, padarīt nopietnāku runājot par Ādrijas un Jonijas jūras makro reģionu, te, te ir daudz kopīgu aspektu, bet mums ir arī jāizvērtē uh, savdabīgās iezīmes, arī runājot par pasažieru plūsmām un citiem aspektiem. Mums ir uh, jāanalizē ne tikai resursi, bet jāņem vērā arī vēsture, kultūra un resursu pieejamība. Paldies, Šleku kungam vārds. Tūpoši turpināšu runāt horvātu valodā, saka runātājs. Paldies, varējos, vēlējos pateikties vispirms Frontes kungām par lieliski sagatavotu atzinumu projektu. Tur tiešām ir uh, ņemts vērā arī tas, ka atzinuma apjoms ir ierobežots. Un autors ļoti labi raksturoja šīs stratēģijas Uh, būtību, saturu. Es tikai gribētu vēl iesniegt grozījumus, lai uh, precizētu formulējums atsevišķos punktos. Pirmais uh, - vide. Afronte kunga sestajā punktā minētā Um, naftas izpēte un eksploatācija uh, ir uh, jūras stratēģijā jāparedz tas, kā tiek apsaimniekota piekraste un jūras teritorijas. Ir jāīsteno jaunā direktīva par jūras Eh, ne par naftas ieguvi jūrā. Bet tas netiek eh, joprojām darīts nevienā ne no Adrijas un Jonijas jūras reģionu valstīm. ir jāspēj arī likvidēt uh, avārijas, kas varētu rasties uz naftas vai gāzes ieguvas platformām. Un tāpat jānovērš arī piesārņojums, ka, ko varētu radīt jūras transports. Tālāk par valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalību valstis, bet uh, ir saistīts ar šīs stratēģijas īstenošanu Mm, šīs valsts ir, ir atbildīgas par Adrijas jūras um, piesārņošanu Horvātijas um, krastu tuvumā. Uh, Tāpat šāda rīcība apdraud arī Adrijas jūras uh, bioloģisko daudzveidību. Par transportu. Es uzskatu, ka mums ir jāmācās no. Nu, Baltijas jūrās reģionā gūtās pozitīvās pieredzes, samazinot uh, jūras transporta radītos izmešus par šo jautājumu plenārsēdē nobalsojam aprīlī. Adrijas un Jonijas jūras reģions arī varētu radīt pozitīvu piemēru par to, kā uzlabot starptautisko, reģionālo un vietējo transportu, izmantojot jaunās tehnoloģijas un jaunos kurināmā veidus. Un arī kā samazināt gaisa piesārņojumu. Vēlējos norādīt, ka 40% no Eiropas Savienībā patērētajām zivīm tiek importētas. Mums ir iespējas ražot veselīgu pārtiku. Mums jāsaglabā uh, iespējas ražot veselīgu pārtiku, atbalstot atjaunojamos uh, energoresursus un nosakot aizliegumu ogļu elektrostacijām, kas piesārņo gaisu. Priekšsēdētājs tagad mums ir jānoslēdz debates angļu valodā, un tagad aicinu uh, izteikties komisijas pārstāvi par mūsu kolēģā fronti sagatavotu atzinumu. Paldies, priekšsādātāji! Čans.